Please. Thank you. So... Esiet tik laipni. Tā tad mums atkal ir jāsāk NV sēde ar balsošanas sesiju par diviem viceprezidentiem, kas mums jāievēl pēc Brexita. Vispirms mums no politiskajām grupām nepieciešami aizvietotāju vārdi. Un sekretariāts nav saņēmis. Mums vajadzīgs divu minūšu pārtraukums. We will be even more late. Mēs vēl vairāk kavēsimies varbūt. So, if you could, if ja personāls varētu pārliecināties, ka mums ir aizstāj, aizvietotāji vārdi, Pēter. Es lūgtu sākt eh, SND, es eh, sociāldemokrātus, jo viņiem ir otra eh, viceprezidentam komandāts. Vispirms, tā kā tā ir juridiska procedūra, Mums ir vajadzīgi aizvietotā vārdi. No, no, not, not the candidates, not... Nē, nevis kandidāti, ne, bet aizvietotāju, kas ņem dalību balsojumā. Grīn, zaļie. Pēter?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 Okay, so I think we can... Labi, man šķiet, ka mēs tagad varam sākt procedūru. Jāpārbauda, vai ir kvorums 21 biedrs, to var viegli pārbaudīt. Un tagad eh, nominācijas uz otrā priekšsēdētāja vietnieka amatu. Eh, sociāldemokrāti varbūt varētu sākt. mūsu kandidāts ir Sesalovena. Bez, bez skaidrojumiem. Ļoti augsta kvalifikācija. Oh. Vēl kādi kandidāti? Formāla piekrišana no jūsu puses nepieciešama. Vai jūs piekrītat kandidēt? Jā. L Nu, labi, tad mēs balsosim paceļot rokas. Kas ir par? Pret? Atturās? Apsveicam! Tā. Otrais balsojums par trešo priekšsēdētāja vietnieku kandidāti no ETP. Mēs piedāvājam Danu Mutrajāno, kurš ir jaunpienācējs uh, parlamentā, bet bijis uh, ar nopietnu politisku pieredzi, lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrs, uh, būs labs pēctecis mūsu Itva priekšsēdētājiem, kas tagad atstāja šo amatu. Vai jūs piekrītat? Jā, es piekrītu. Paldies. Tā, kas pa? Pret. Atturās. Ok. Jūs esat priekšstādātāja vietnieki NV komitejā. Apsveicam. Okay, so we have now the electronic... Tagad elektronisks balsojums par dzēramā ūdens kvalitāti pēc vienošanās, kas panākta starp padomi un parlamentu. Sāksim balsojumu. Beidzam balsot. Tas ir apstiprināts. Vienošanās ir apstiprināta. Paldies! So the tout est en ordre. So we are going to resume. Tā tad tagad lūkšu cilvēkus, kas vēlas vai kuriem nepieciešams atstāt telpu, to darīt. Sāksim ar darba kārtības nākamo punktu. Tad uh, vēsīšos pie uh, referentes uh, eh, Jūtas Paulas. Um, tā, mēs vienmēr pametam zāli. Vairums no jums droši vien zina, ka šodien mums ir um, projekta teksts. Uh, par kuģu degvielas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu. Un pēc lēmuma, kas pieņemts pirms dažiem gadiem, e, tika noteikts, ka mums nepieciešama atsevišķa sistēma. Un komisija tad bija e, jāskatās par administratīvo slogu uz e, kuģa operatoriem. Eh, tātad ir eh, komisijas priekšlikuma aptvērums, un eh, ik viens šajā komitejā, kas vienmēr iestāsies par ambiciozu politiku klimata darbības jomā, un mēs runājam vienmēr un darbojamies par emisijām. Un uh, mums nepieciešami uzlabojumi. Uh, Un tad, kad ir eh, redzami eh, nepiec, steidzamā nepieciešamība, par ko lēma parlaments jau pagājušā gada novembrī, ir zaļā kursa paziņojums no komisijas, ko tā prezentēja decembrī. Es diema, domāju, ka darbībā Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams ar, samazināt uh, eh, siltumnīcas efekta gāzu emisijas arī uh, jūrniecības sektorā. Uh, Tā tad eh, arī zaļā kursa eh, paziņojumā ir norādīts, ka šis um, sektors, šī nozara arī skar. Um, jūrniecības un šo eļu sektors nemaz nav regulēts. Un ja jū, kuģniecības sektors būtu valsts, tad tā ierindotos sastajā vietā pēc emisiju daudzuma vairāk nekā jebkurā vienā atsevišķā Eiropas Savienības dalībvalstī ir šīs emisijas. Tagad, kad mums um, ir 2018. gada dati pieejami, uh, MRV, MZV regulā tā saucamā par monitoringu ziņošanu un uh, verifikāciju, uh, Uh, tas attiecas uz miljoniem tonu CO2, kas ir stipri vairāk nekā vispār Beļģijā. Uh, dati rāda, ka ir lielas uh, atšķirības starp sagaidīto un pašreizējo emisiju daudzumu. Tā tad eļas patēriņš bieži vien ir stipri augstāks nekā norādīts kā, teiksim, nu, avia, daži no jums varbūt ir pamanījuši, ka līdzīga situācija ar automobīļiem, bet um, tā nav pirmā reize, kad runājam par jūras sektora emisijām. Mums jau ir bijusi uh, 2014. gadā ietekmes novērtējums, un jau tur komisija nonāca pie secinājuma, ka. Uh, ETS e, sistēmā vajadzētu iekļaut šais emisijas un ietekmes novērtējums. E, jau e, iekļāva sevi arī ETS cenas pašreizējās. Skaitļi jau mums, kā es teicu, ir zināmi. Un no publiskās uzklausīšanas, kas notika janvārī, mēs varam secināt, ka cenu noteikšana vien iespējams būs nepietiekama, lai veidotu efektīvākus kuģus, izmantotu jaunās tehnoloģijas, jo um, cenas to bieži vien ir stipri augstākas nekā pašreizējās etais cenas. Tā, 40% efektivitātes mērķis ir piedāvāts 2030. gadam eh, transportām. Tātad eh, transports, eh, preču tonas, CO2 emisijas, kas aprēķinātas raugoties no efektivitātes viedokļa, un tad mēs varam teikt Jā, bet tas bija 2018. gadā. Mums efektivitāte jāpalielina par 40% līdz 2030. gadam. Un, protams, tikai dati, kas ir mūsu rīcībā no 2018. gada ir. Un mēs, e, tas, ko es iekļauju ziņojumā, ir, ka mums vajag šo efektivitāti uh, Eh, periodā no 2018. gada 2030. gadam ir ambiciozi eh, kuģi, kas parāda, ka to var izdarīt arī ar pašreizējām tehnoloģijām. Vienkārši tas ir jādara. Parīzes nolīgums par globālās sasilšanas um, samazināšanu līdz eh, diviem Celsija grādiem norāda, ka mums nepieciešamas ambīcijas un ambiciozs regulējums Eiropas Savienībā, kas būtu kā piemērs globāliem pasākumiem. Un vispirms, protams, es eh, gribēju, lai tas eh, būtu saskaņā ar ESPA pastāvošajiem aktiem, bet tas nozīmē pazemināt Eiropas Savienības standartus. Komisija norādīja, ka viņi vēlas, uh, ka oglekļa piesaiste nepieciešama. Un uh, mums ir šeit tie ir ļoti būtiski parametri, jo mūsu patērētāji vienmēr prasa, lai um, oglekļa pēda būtu aprēķināma. Un, uh, Nu, jām to nevar izdarīt, nezinot, to nevar izdarīt, nezinot, cik, teiksim, kuģi pārvadā kravu. Nākamais. Gribu uh, mifēnu aptvērumu paplašināt. Daži, kas mani ir klausījušies, zina, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Uh, um, ehm, ņemt vērā arī citas uh, siltumnīcas efekta uh, gāzes, kas ir uh, stipri ietekmīgākas nekā CO2. Un tuvākajos gados mēs nevarēsim teikt, ka, uh, nu jā, nu labi, mēs, mums jāskatās, kas būs pēc simts gadiem. Mums ir liels izaicinājums emisiju jomā, ko ir grūti izmērīt dažkārt, bet ir salīdzināmie mērījumi, un es piedalījos pirms pāris nedēļām pasākumā, kas norisinājās Berlīnē. Tur tika norādīts, kādus skaitļus var izmantot standarta ekipējumam un izmēr, arī mērīšanas metodas, un mums jāskatās uz šo aspektu, aspektu uh, būtisko siltumnīcas efekta gāzu jautājumā. Protams, ir dabas gāzes aspekts, ko vajadzētu labāk izmantot uh, nekā fosilās savas degvielas. Par pasākumiem runājot, ir jārunā par ostām, ostu operatoriem un cilvēkiem, kas dzīvo ostās. Un te ir arī um, negatīva ietekme uz cilvēku veselību kuģu emisijām. Jo nevienmēr, teiksim, kuģi ir pa, tik, tik tīri. Bet kā mēs zinām, ka ku, uh, ostām ir e, varbūt uh, sava kompetence, un tāpēc obligāti pasākumi šajā ziņojumā nav paredzēti, un tad komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu, kā padarīt gaisu tīrāku mūsu ostās nākotnē. Un kā jau norādīts, uh, te ir runa par iekļaušanu ETS, emisiju tirdzniecības schēmām Um, par to mēs runājam ar eh, Timermansa kungu, un mēs eh, gribam izveidot jūrniecības dekarbonizācijas fondu, uh, tas pētniecības un attīstības jomā, un alternatīvās degvielas, un um, jāizstrādā, lai mēs varētu jūras transportu dekarbonizēt. It īpaši eh, tad, kad mēs runājam par mazo kuģu īpašniekiem Eiropas Savienībā, kas nav spējīgi veikt nepieciešamos pētījumus paši, vieni paši. Un būtu laba doma, ja daļa no ETS ieņēmumiem varētu tikt izmantot šim mērķim. Uh, Un visbeidzot, energo, energoefektivitātes mēģis, kas jau ir minēts 40% uzlabojums līdz 2030. gadam, eh, šī tehnoloģija ir atvērta. Tas man tuvu sirdī, jo daži kuģu īpašnieki, kas var nebūt eh, spējīgi, teiksim, eh, to īstenot, pat ja fonds viņus atbalstīs, nu tad varbūt būs jāvirzās uz priekšu lēnāk, jo izvoties lēnāk, jūs mazāk degvielas patvērt. Es domāju, ka mums politiķiem ir jāatrod skaidri instrumenti, ko rūpniecība var izmantot un tehnoloģijas, ko var izmantot. Jautājums ir atklāts, jo jo mums, protams, nav kristāla bumbas, kurā paskatīties, kas būs nākotnē un kā, kādas būs tehnoloģijas nākotnē. Paldies! So, um... Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar ETP. Pēters Līze. <coughs> paldies priekšsēdētāji, liels paldies uh, referents kundzei. Gribētu tikai īsi par uh, komisijas priekšlikumu kā tādu. Šeit runa ir par RMMV. Un eh, es domāju, ka šeit ir divas lietas, eh, kas mums galvenokārt ir jāņem vērā. Pirmkārt, komisijas priekšlikums jau ir eh, paredz tādu nelielu mīkstināšanu, nevis kā transportēto kravu mēra, bet uh, kapacitāti, ietilpību, un tas uzskatu, tas ir nepareizi, un es atbalstu referenti, kā līdz šim ir jāmēra, tāpat kā līdz šim tika ieteikts, ir jāmēra šī transporta krāva, un padomu tieši to patā saskata. Un eh, tieši tāpat kā aviācijā, tas arī tā tiek darāts, un tur tiek mērīts tas, kas eh, patiešām ir ticis eh, transportēts, un nevis ko teorētiski varētu transportēt. Ir jābūt arī motivācijai, efektīvi ir sistēma izmantot. Uh, Ir problēma, ko daži, daži kolēģi no manas politiskās grupas ir pieminējuši, ka komisija šeit vērš galvenokārt pie īpašnieka, bet daļai viņam nevar ietekmēt to, kā kuģi precīzi tiek uh, izmantoti, kā tie brauc, un tādēļ mums analogi kā aviācijā vajadzētu šeit paredzēt uh, uzņēmēju, operatoru, ar tur vajadzētu būt saistībām, un par to mēs arī esam tā būtībā vienojušies. Tad, protams, ir arī tā diezgan drosmīga drosmīga darbība pateikt, ka mēs varētu iet vēl tālāk nekā pareiz komisijas priekšlikums. Es piekrītu, ka mums kaut kas ir jādara un ka mums ļoti drīz kaut kas ir jādara. Ir pareizi, ka kuģniecības joma ir vienīgā nozara, kur nav faktiski nekādu klimatu noteikumu. Likumdošana nav šeit un laiks pienācis. Nozula Fanerlaina to ir jau vasarā iekļāvusi savā darba kārtībā un arī jaunajā zējā kursā ir paredzēts, tad es to arī atbalstu ka vajadzētu pēc iespējas ātri virzīties uz priekšu. Tā ir vēlme, kas eh, vēlēšana apgabalos un sabiedrībā tiek vienmēr pausta, ka kuģniecībai, klimatā un vidas aizsardzībā ir vairāk jāsauc pie atbildības šī nozare. Jautājums, kā šo mērķi pēc iespējas vairāk sasniegt, manai politiskajai grupai un, es domāju, arī padomē ir ļoti svarīgi, lai būtu ietekmes izvērtējums, tādēļ mans jautājums komisijai vai 2020. gada ietekmes novērtējums ir pietiekams, vai cik ātri komisija būs spējīga sastādīt paplašinātu ietekmes novērtējumu, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Ir noticis Brexits, un ir arī jautājums, vai tas situācija nemaina. Es nezinu, uh, nedomāju, ka vajadzētu eh, Lielbritānijā šeit eh, kaut ko mainīt atzību uz kuģiem, bet eh, mēģināt kaut ko tur panākt, bet to vispār vajadzētu izanalizēt. Es gribētu no, ziņ, no referents, no komisijas skaidri dzirdēt, mums nevajadzētu to pamatoties karogiem darīt, bet katru kuģi, vienalga zem kādu karogu tas brauc, kas iebrauc Eiropas ostā, uh, ir jā, katram kuģim jābūt pakļautam šai sistēmai. Labprāt, eh, vēl saņemtu vairāk informācijas. Es zinu, pamatoties uz aprēķiniem, un esmu to redzējis, ka ietekme uz cenu gara patērētājiem ir ļoti neliela. Attiecībā uz lielāko daļu no precēm man interesētu, kā ir ar ļoti eh, smagajām kravām, piemēram, cementu, kāda ietekme tas atstās uz eh, cenu. Tas var būt pat interesants arguments lai ņemtu vērā kuģu transportu emisijas tirniecības eh, schēmā, jo tas eh, mūs aizsargās pret noplūdu CO2, un tādēļ nebūtu varbūt vērts eh, cementu transportēt pa kuģi, jo tad tam būtu tāda cena, ka tas vairs nebūtu pamatot. Varbūt tas būtu arguments, es labprāt to uzzinātu. Jā, pēdējais punkts vēl par to, kāds tieši ir skaitlis, lai mēs varbūt varētu iet vēl tālāk nekā tikai šie 30% iesaistās puses un dalību valstis, eh, kuriem ir daudz kuģi, kuģi īpašnieki. Varbūt, ka viņi varētu tā drusku plašāk šeit darboties, un varbūt ir ļoti svarīgi arī starptautiski attiecībā uz fondu uh, ir jābūt tā, ka Eiropas uzņēmumi to var izmantot, jo uh, skaidrs no pieredzes jau rāda, ka to nevarēs pieņemt. No aviācijas var teikt, ka nauda tiek sadalīta Eiropas ietvaros, tādēļ būtu svarīgi, lai būtisku daļu starptautiskai darbībai, ir īpaši inovācija jomā, pētniecībā, lai tam tiktu paredzēt fonda līdzekļi. Paldies! Thank you for... Paldies! Tagad es un D. Gutelandes kundze, paldies! Paldies eh, referentei par labi sagatavoto ziņojumu. Es sākumā vēlētos teikt, ka eh, tas lielā mērā sakrīt ar to, ko mana grupa vēlētos redzēt. Spērt tālākus soļus, parā, parūpēties par to, ka MRV nav tikai eh, situācijas mēru noteikšana, bet arī mērķu nospraušana, lai to uzlabotu. Uh, Un sākumā, līdzīgi kā referente pieminēja, es vēlētos aprakstīt to, cik svarīgs šis sektors ir. Bet vēl pirms tam es uh, norādu, ka es saskatu kuģošanas sektorā potenciālu nākotnē. Tas nozīmē, ka viņiem arī ir jāpiemēro tiesību akti, lai arī viņi iesaistās Parīzes nolīgumā ar savu daļu. Un es domāju, ka mums uh, vajadzētu tādu kuģniecības sektoru, kas uzlabot situāciju. Pašreizējā situācija, business as usual, ir pretēji. Mēs redzam, ka 2050. gadā kāds piesauc 250% emisiju palielinājumu. Un tādējādi šis sektors būtu viens no lielajiem uh, emisiju radītājiem pasaulē. Es domāju, ka mēs visi varam saprast to, ka tam dēļ mums ir jāpaspēr vēl solīts uz priekšu. Es domāju, ka mums gan ir jāparūpējas par to, lai būtu saglabāti augsti standārti, lai mēs e, nesamazinam e, savējos standārtus. Attiecībā uz datu apkopošanas sistēmu piekrītu Pīteram par kravām. Ir svarīgi, lai mēs e, noteiktu un izmērītu pašreizējo situāciju, tā tāda tehniskāka ideja. Es arī ticu, ka mums eh, nepieciešami mērījumi, lai mm, parūpētos par to, mm, ka tiktu noteikti griezti, cik daudz var emitēt noteiktos attālumos. Tas ir šajā MRV, un es arī esmu gandarīta par ETS par šo daļu, mm, bet es tiešām domāju, ka vajadzētu izdarīt spiedienu mm, attiecībā uz šo sektoru un ETS. Pēters to pieminēja, mēs varam apspriest finansējumu, tomēr es domāju, nevajadzētu ko vēl vilkt garumām. Šis ir iespēju brīdis, kad var rīkoties. Komisija saka, ka viņi arī uh, redz pēc tā vajadzību, un es ticu arī, ka kūģošanas sektoram tādējādi ir unikāla iespēja uzlabot situāciju, iegūt finansējumu, kas palīdzētu nozarei pielāgoties, un eh, tad nu, izmantosim iespēju, lai MRV ir pirmais spēcīgais instruments, kas risinātu eh, nozars radītās emisijas. Eh, noslēgumā viena lieta Nu, kam nepiekrītu ostu jautājums. Es domāju, ka jādara vairāk kā tikai aicinājums komisijai. Mums eh, tagad ir pamatojums rīkoties ostās emisijas. Mm, ir arī eh, mazākās valstīs, kā piemēram Maltai. Nevar būt tā, ka viņi tad drīkst emitēt šīs emisijas. Uh, Un tad tas kaitē arī cilvēku veselībai, kas dzīvo tur. Jādara vairāk MRV ietvaros, lai par to cīnītos. Es nevaru piekrist, ka tas ir trāna, envī vai kādas noteiktas komitīs jautājums. Runa ir par cilvēku veselību ostu tuvumā, un mums kaut kas ir jādara pateicoties MRV, lai nevar būt tā, ka emisijas tiek radītas dīkstāvē. Paldies! Tagad Riņū Katrīna Šabū. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties referentei. Tas ir ļoti tehnisks eh, temats. Paldies par šo brīnišķīgi paveikto darbu. Un tas atgādina mērķus, mm, ne tikai tehniskos, bet arī uh, ambīciju līmeni, kādas mums nepieciešams eh, jūrniecības transportā. Ir kāda tehniska problēma ar tulkojumu angļu valodā. Vai mani var dzirdēt? Jautā runātāji. Labi, tādā gadījumā varu turpināt. Tātad eh, temats ir tehnisks, bet e, eh, referente neaizmirst to ambīciju līmeni, kāda mums jābūt, lai jūras transports iekļautos eh, energo pārmaiņās un pārējā. Un viņa arī norādīja, ka nevajag atkāpties no Eiropas Savienības emi, š, emisiju standartiem un eh, to ambīciju līmeni, kāds ir eh, starptautiskai jūrniecības organizācijai. Runājot par emisijām, es atbalstu to, ka CO2 tiktu paplašināts uz visām eh, seg emisijām, un es patiešu vēl tālāk, kāpēc gan SOX un NOX neiekļaut tātad sēru un nitrāta uh, dioksīdu neiekļaut. Un kāpēc, ja mēs runājam arī par zemu emisiju zonām, kāpēc neiekļaut arī šīs divas emisijas mūsu ziņojumā? Manuprāt, pietiekami daudz netiek runāts par uh, ietekmi, kāda ir arī uz vidi, uz piesārņojumu ūdenī. Ja runājam par ETS, tad referenta atgādināja, ka parlaments 2016. gadā uh, par to runāju, tāpat arī tas ir iekļauts uh, zaļajā kursā, ir veikts ietekmes novērtējums, es atbalstu to, lai jūras transports tiktu iekļauts ETS. Bet es vēlētos vēl uh, piesaukt uh, trīs piesardzības elementus. Visu pirms dekarbonizāciju, ko vakardien ko pieminēja ETP kolēģis. 30% piedāvājums jūrniecības sektoram ir šī latiņa, uh, Manuprāt, tas ir svarīgi, bet es uzskatu, ka 30% ir par maz. Mēs varētu strādāt pie kā vairāk, jo tas būtu 1 miljārds eiro gadā. Eh, vajadzības te ir krietni vien lielākas. Un tad es domāju arī, ka ir jāņem vērā brīvprātīgās apņemšanās jūrniecības sektorā, energo pārējas jomā. Mēs zinām, ka šodien ir kuģu īpašnieki, kas jau veic investīcijas vai no nu attiecībā uz eh, to, kā vēl papildināt eh, būru eh, šo jaudu, vai arī ūdeņradī investē, un mums ir jāpalīdz veikt šo pārēju, un eh, viņiem būtu jāmaksā ETS sistēmas ietvaros tajā pašā laikā, kad viņi arī brīvprātīgi veic savus pūliņus. Tātad šie ir tie jautājumi, kur jāievēro piesardzība. Bet vēl viena lieta kuģniecības marķējuma izveide kopā strādājot ar NVO. Es domāju, ka vajadzētu šo marķējumu, šo kvalitātes zīmi arī iekļaut mūsu pārdomās par ETS. Par oglekļa emisiju pārvirzi, nu te ir ļoti gudras formulējums par izcelšanās ostu, tad, kad tiek izkrauta būtiska kravas daļa. Tas ir 23. grozījums. Es domāju, ļoti precīzi runājot par pārvesto kravu, es piekrītu, ka nevajadzētu atgriezties atpakaļ, vajadzētu palikt pie obligātā rakstura eh, deklarācijā un runājot par mērķiem, standartu mērķiem un energoefektivitāti 40%, jā. Līdz 2030. gadam 40% mērķis. Manuprāt, tas ir mm, tāds piedāvājums, ko varam atbilstē, atbalstīt. Tāpat sektoram ir iespējams izmantot mm, tā rīcībā esošos līdzekļus, piemēram, ātrumu samazinājumu. Es iestājos par to, lai mēs varētu samazināt kuģu ātrumu, bet drīzāk to skatīt kā līdzekli, nevis eh, kā mērķi. Par nulli emisiju jostām. Te ir eh, grozījumi saistībā ar zaļo kursu. Tas ir labs virziens. Nesen viesojos Marseļas ostā. Viņi tieši iet šajā virzienā, bet ir arī šie, eh, šīs plūsmas, tad, kad notiek eh, modālā eh, pārmaiņa. Tur arī vēl ir neizpētītas iespējas, kuras var izmantot. Katrā ziņā liels paldies par šo ideju. Es domāju, ka te mums pavarās jauna sadaļa jūrniecības sektora pārejas uh, procesā. Liels paldies! Paldies! Ide Žēl Melam, bet laikam būs aizstājēja. Nē, vai neviens, nu labi. Tagad uh, Aleksandrs Vondra no EKR. Paldies! Visu pirms, un tas ir pozitīvais, liels paldies eh, referentei par eh, pūliņiem darbā. Es augstu novērtēju komunikāciju un arī atbalstu inovācijas, eh, inovatīvas idejas, kas ir ieviestas grozījumos. Tur nav tikai runa par administratīvā sloga samazinājumu uzņēmumiem, ko EKR vienmēr ir uzsvērs kā svarīgu elementu, bet ir arī pasākumi, kā veikt regulējumu eh, kuģiem, kas visvairāk eh, piesārņo ES ostās un uzlikt pienākumu fosilā kūrināmā mm, eh, kuģu īpašniekiem arī samazināt savu ietekmi, un tie ir pasākumi, ko varam atbalstīt. No otras puses, es neticu, ka bija nepieciešams iekļaut uh, 34 grozījumus, lai to paveiktu. Kopumā komisijas priekšlikums rod labu līdzsvaru starp vienkāršošanu MRV regulai, lai būtu saskaņa ar eh, SJO, un tajā pašā laikā saglabājot integritāti un augstu detalizētības līmeni datu apkopošanā mūsu ES sistēmā. Ņemot vērā to, ka SEO sistēma mm, vēl nav mm, tikus izmantota vienu gadu, mm, tad vēl nav pienācis laiks būtiskām izmaiņām. Pilnība saskaņa starp mūsu un SEO sistēmām patiesību sakot pat apdraudētu uh, Nu, pēdējās ES regulas e, ambīciju līmeni un mērķus, kur viens ir stimulēt e, to, lai tiktu ar, ar, ar vien vairāk izmantot energoefektīva rīcība un e, mudinātu mm, īpašniekus iegādāties ar vien zaļākus kuģus. Un tāpat referente jau steidzas uz priekšu, uh, runājot par 94. regulas pārstrādi, paplašinot ES. ETS sistēmu uz uh, kuģniecību bez uh, ietekmes novērtējumu un iekļaujot visas seg emisijas, ne tikai CO2. Nu, lūk, tad nu, mūsu grupa dotu priekšroku tam, lai šis priekšlikums vispirms koncentrētos uz stabilu, uh, robustas MRV sistēmas izveidu, lai apkopo datus, uh, kas ir nepieciešami, lai izveidotu mm, pamat eh, principus, pirms eh, tiek nosprausti mērķi nozarai kopumā atsevišķā priekšlikumā. Un tad nu šajā sakarā mēs plānojam iesniegt vairākus grozījumus, kas atspoguļos eh, manis nu pat teikto. Liels paldies! Liels paldies! Goja! Nikolas! Paldies priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka ziņojums ir ļoti labs un eh, referenti ir pelnījusi atzinīgus vārdus. Mm, tātad ETS eh, sākumā bija teikts, ka nebūs kuģniecība iekļauta un, un tur ir paredzēts 2022. gads un te mm, patiešām ir runa par izmaiņām pašreizējā MRV sistēma. Ja nav tāda, kādu mēs vēlētos, nevajag vēl vairāk datu, mm, lai mēs zinātu, ka jārisina kuģi emisiju jautājums pēc iespējas ātrāk. Un mēs uzticamies ETS un uh, oglekļa tirzniecībā, kas ir tirgū vislabākais risinājums. Tomēr uh, uh, panākumu vēl nav, un komisija arī paredz to, lai kuģniecība būtu ETS ar 40% Mm, samazināšanas mērķi līdz 2030. punktam, tad eh, nebija iekļauts komisijas priekšlikumā kuģi izmērs, par kuriem ir runa. Ir samazināts bruto mm, tonāžas lielums pašreizējā regulā, lai būtu aptvērt pēc iespējas vairāk kuģi. Pie, kāpēc nerunāt par 4000 tonu, 5000? Mm, vietā, un tad būtu par 240 kuģiem vairāk. Tur būtu arī naftas kuģi, Marpola konvencija, uh, paredz savā tvērumā to, ka tiek minēti kuģi, kas ir lielāki par 4000 tonu ietilpību. Un es uh, vērsos pie ekspertiem, viņi teica, ka izmantojot kuģu datu bāzi, ja mēs paplašinam tvērumu uz visiem kuģiem vairāk par 4000 tonnām, tad mums būs uh, krietni vairāk kūģu, bet arī kravas kūģu, to starp ķīmisko vielu pārvadātāju kuģus, naftas kuģus. Pašreizējā regula paredz atbrīvojumus zvejas kuģiem. Varbūt vajadzētu izņemt ārā šo um, izņēmumu tiem eh, kuģiem, kas ir traleri, jo viņi, eh, jo viņi lielā mērā kaitē videi. Mm, tad ir vēl arī izņēmums kara kuģiem. Uh, Un eh, tad, piemēram, ASV šie kuģi ir viena vislielākajiem piesārņotājiem pasaulē, un te es domāju, ka nevajadzētu mūsu gadījumā piemērot kādus izņēmumus šiem kara kuģiem. Priekšsādātājs tagad brīvais mikrofons sāksim ar Vaisas kundzi, pēc tam Mirjam Dalī un pārējiem runātājiem. Paldies! Your report. And, um, the... Paldies Juta Paulus par šo ideju, un ideja par fondu ir ļoti pozitīva, tāpat arī stimuli tam, kā finansējums fondā var tikt uh, atpakaļ atgriezts nozarei, inovācijām, pētniecībā. Uh, tas ir ļoti pozitīvi. Mm, tāpat ir ļoti svarīgi ziņojumā, ka mēs izceļam nepieciešamību runāt par kuģiem, kas pārvadā kravas. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tas ir ļoti tehnisks jēdziens, bet tas šai komitejai ir ļoti svarīgi, lai eh, tas tiktu uh, ņemts vērā turpmākajā procesā. Man ir divi jautājumi. Tie ir saistīti ar um, politisko taktiku. Viena lieta saistās ar ETS. Mēs visi esam uh, nepacietīgās gaidās pēc uh, ANO sistēmas, uh, kā dekarbonizēt nozari. Mums šī uh, ambīcijas ir līdzīgas kano, nu, bet mm, es bažījos par taktiskajām kļūmēm, kas varētu rasties, ja mēs tagad m, mm, turpmāk gada laikā par to runājam, ka komisija nevarēs parādīt to, ka tā var gūt panākums, mm, ka ir SEO vienošanās. Un tā ir tā specifiskā taktiskā problēma. Un, ja mēs būsim tik nepacietīgi, tad mums varbūt neizdosies aptvert globālo kuģniecību, bet tikai, teiksim, vienu sēsdaļu. Te ir runa par tīri taktiskiem apsvērumiem. Esmu nobažījusies, ka mēs varbūt pa daudz spiedīsim, un beigās tas mums atnāks atpakaļ, un beigu beigās pilsoņiem nevarēsim sniegt rezultātus, ko mēs vēlētos. Uh, Šie bija taktiskie apsvērumi. Un vēl viena lieta ir šis eh, pamats scenārijs, kas ir 27. grozījumā, ja beislainis. Saprotu jūsu argumentāciju, jūta bet emisiju samazinājums par 40% 2030. gadā, kāds jau ir paredzēts SEO, ir balstīts 2008. gadā. Un ja mēs tagad teiktu 2018. gadu, tad mēs īstenībā sliktu vēsti sūtītu tiem, kas vēlas ko darīt, jebkurā nozarē. Un kā mēs dzirdējam arī publiskajā uzklausīšanā, piemēram, tādas kompānijas kā Mersk, viņi brīvprātīgi dekarbonizē savu darbu. Viņi pievēršas dekarbonizācijai savā darbā. Viņi parāda citiem, ka praktiski tas ir iespējams, nezaudējot savu konkurētspēju. Tātad, ja mēs iekļaujam 2018. gadu, tad mēs sodīsim tos, kas ir m, mm, tie priekšgājēji. Arī viens no taktiskiem apsvērumiem, kas ir jāveic, ir Jo jāuzdod jautājums, vai mēs tiešām vēlamies sodīt cēlmlaužus katrā nozare, un tad viņi teiks, nu labi, nu tad es neko nedarīšu, pirms man nebūs visi līdzekļi, finansiālais atbalsts eh, manis paveicamam. Paldies! Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji. Gribēju teikt paldies arī referentiem. Gribēju pieminēt vairākus punktus. Mēs uh, eh, diskutējam tēķam par emisiju samazināšanu jau lielāku laiku, bet uh, mums 2030. gada stratēģija, kuras mērķis ir progresīvi integrēt arī kuģu emisijas uh, Eiropas Savienības uh, siltumnīcas gāžu um, emisiju samazināšanu. Tas viss ļoti lēni virzās uz priekšu. Ir arī starptautiski pasākumi, diemžēl progress ir ļoti mazs, kas ir panākts. Mēs esam šādā situācijā, mēs gaidām, ka SEO virzies uz priekšu, bet SEO nevirzās uz priekšu. Tā pašā laikā mums ir jānodrošina, ka uh, uzņēmumi sniedz iegūtījumu CO2 samazināšanā, un arī kuģniecības sektoram jādara sava daļa. Un pat pašreizējās komisijas priekšlikums manā viedoklī ir ļoti tālu no uh, obligātiem mērķiem, kā samazināt CO2. Pat tad, ja ir šādi mm, mīkstināšanas pasākumi jūrniecības sektorā, mums vajadzētu arī šādu sajaukumu, dažādus pasākumus, arī vajag arī īstermiņa pasākumus, piemēram, parlaments, kā paplašināt Eiropas Savienības ETS uz kuģniecības sektoru un arī apņemšanos no jaunās komisijas puses, kas arī vēlasies šajā virzienā. Uh, Tāpat arī paplašināšanas Eiropas Savienības paplašināšana uz jūras transportu, tas var balstīties uz uh, pašreizējo MRV regulu. Es uzskatu, ka ir vajadzīgi tādi stipri pasākumi, un jauniem Eiropas Savienības pasākumiem vajadzētu saklabāt prātā arī starptautisko konkurences spēju Eiropas Savienības kuģiem, vajadzētu izvairīties no dubult uh, noregulējumu uzņēmumiem. Tīras osas tika pieminētas konkrēti. Tiešām ir jāuzsver ka mums ir jāiegūt uz vairāk tīrām ostām, jo mums ir arī pilsoņi, kas tur dzīvo, un ir jānodrošina, ka viņu veselība tiek aizsargāta. Es eh, atbalstu referents pozīciju un vajadzētu šos eh, līdz 2030. gadam samazināt līdz 50%. Tāpat arī klimata neutralitāte nodrošināšana. Šajā virzienā mums ir jāatbalsta attīstība nulles emisijai un eh, iespējams arī uh, galu galā arī attiecībā uz viskuģniecības eh, sektoram jāvirzās uz eh, nulles emisiju. Un tā kā teica referente, mums ir vajadzīgi šie pasākumi. Un nevajadzētu būt tā, ka tas eh, gūst pārāk mazu finansējumu. Mums vajadzīgs būtisks investīcijas pētniecībā un ir jābūt arī ilgspējīgām alternatīvām degvielām, tāpat arī mm, uzstādīšanas alternatīvām infrastruktūrām mūsu ostās. Paldies! Jā, 23. Eh, grozījumā tas ir teikts, eh, un kā jūs redzat, ka mehānisms strādā, lai izvairītos no. Lai tas viss eh, pārvietotos uz, piemēram, uz Turcijas ostām, kas ir ārpus, kā jūs uzskatāt, kā tas darbosies, ir šī sistēma? Mēs varam izvairīties no tā, lai tas pārvizītos uz citurieni, bet mums ir jānodrošina, mums būtu atbilstoša sistēma, kas to visu nodrošina. Kādi jūs konkrētie priekšlikumi? So, um... Jā, varbūt jūs varat tagad pabeigt, bet tad mēs dosim vārdu komisijai, vai jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi. Mēs varam virzīties eh, tagad uz komisiju. Lorāns Krāf. Euh, Paldies priekšsādātāji. Labdien visiem. Paldies referentei. Paldies par šo punktu. Mēs ļoti ar lielu prieku ķeramies klāt šiem procesam un, un priecājamies, ka varēsim sadarboties ar jums un cerams, ka sasniegsim uh, labu rezultātu netik tālā nākotnē un arī padomu ir gatava, gatava virzīties uz priekšē jautājumā. Kā jūs zināt, uh, komisija virz uz priekšu priekšlikumu jau pagājušajā gadā tas notika gan izvēr gadu atpakaļ un kā jūs teicāt, uh, Mēs esam ņēmuši vērā, kas ir jau sasniegts, arī Sabiedriskā jūras organizācija par datu vākšanas sistēmu saskaņā ar pārskatu normām mūsu regulā. Komisijas priekšlikums eh, pielāgo eksistējošo regulu. Tur ir ieviesti vairāk tehniski grozījumi, lai atļautu pārbaudīt to, kā tiek uh, ieviesta regula kopā ar SEO sistēmu un lai samazinātu administratīvos slogus un tajā pašā laikā nekādā veidā nevēršoties pret mērķiem, ko nosaka regula. Un kā jūs teicāt, šeit runa ir par uh, stabilu datu uh, vākšanu, par attiecībos emisijām par kuģi, kas atļautu caurskatāmību, tas ir viens no būtiskajiem mērķiem, kas ir noteikts regulā, un tāpat arī radot stimulus lai kā samazinātu emisiju samazināšanu. Pirmā ziņošana ir notikusi jau 2018. gadā pirmie dati, kas tika eh, savākti pagājušajā gadā un par iepriekšējo gadu, un ir analītiskais ziņojums, eh, ko komisija, un cerams, ka drīz ar to varēsim pārunāt. Mums ir šādi stabili dati, un ļoti, eh, attiecībās ļoti lielu uh, kuģu skaitu, kas ienāk Eiropas Savienības ostās, un ideja bija tāda, ka, lai sagatavotos uh, nākamajiem politiskajiem soļiem, mums ir, ko mēs konstatējam uh, komisijas stratēģijā, ko izvirzījām jau 2013. gadā, kā mēs visi redzam, jau kopš pagājušā gada mums ir jā, jauna komisija un arī jauna politiskā ietekme, ir jaunais zaļais kurs un saistība uzlabot klimata darbību Eiropas Savienības ekonomikā visos sektoros. Uh, un eh, tam ir jābūt saskaņotām ar Parīzes eh, noliekuma mērķiem. Kā jūs daudz no jums pareizi teica, kuģniecības sektors līdz šim bija tāds tāds novārtā no klimata mīkstināšanas pasākumiem Eiropas Savienības līmenī, bet tagad to visu ir jāvirz uz priekšu. Lielākā daļa no jums jau teica, ka ir eh, tam liela nozīme, tur potenciāls ļoti liels ir samazināt emisijas sektorā. Uh, Tas arī ir godīgi jāsaka. Un patiešām ETS kā pasākums, ko ir ieteikusi arī komisija, ir jāizteno. Darbs ir uzsākts pie šiem jautājumiem kā daļa no tāda plašākas paketes, pasākuma paketes kas ir jaunā zaļā kursa daļa, bet tāpat arī kā daļa no tāda plaša pasākuma kopuma, kas ir saistīti ar eh, kodniecību. Daži no jums pieminēja arī iepriekšējo ietekmes novērtējumu. 14. gadā tas bija, ja mēs uz tā balstīsimies, paraudzīsimies, vai ir pietiekami. Arī tagad izstrādājām komisijas priekšlikumā, es domāju, ka vēl nav, mums vajadzētu vēlreiz novērtēt uh, un balstīties to, bet arī par jaunu novērtēt to visu, ņemot vērā uzlabotās klimata rīcības, ja mēs raukāmies uz 50 uh, no 55. gadu šo mērķi. Mums jāraukās, kāda ietekme ir uh, risinot eh, kuģniecības jautājumus ETS, bet kādreiz eh, citos sektoros atkarībā no temata ETS. Vai to var noslēgt, vai tas ir atkal jāatver, un kāds ir citos sektoros, un varbūt arī kāda ietekme ir saistībā ar Brexitu. No mūsu puses mēs saskatām nepieciešamību. Jaunai un turpmākai eh, darbam pie jauna ietekmes novērtējuma. Vēl tādi nelieli komentāri uz vairākiem jautājumiem, ko jūs izvirzījāt arī jūsu ziņojumā, arī citi deputāti to pieminēja par mērķi. Vai šeit eh, palikt pie CO2 vai virzieties tā vispārīgāk uz siltumnīcas gāzu izraisnēm emisijām? Komisija šeit ir no sākuma eh, izvirzījis mērķi fokusēties uz CO2 jo vairāk nekā 95% no uh, siltumies gāžu uh, emisijām nāk no kuģošanas, tā bija loģika, kas uh, ir tā visu pamatā. Tā pati loģika ir arī attiecībā uz kuģiem raugoties, mums ir šis slieksnis 90% no emisijām. Par kravu es pieņēmu zināšanā jūsu pozīciju. Pierakstīju arī faktu, ka bija arī pozīcija, ko ir paudusi padome To arī ir jāņem vērā no mūsu puses. Par operacionālajiem CO2 standartiem es arī saskatu, kāds šeit ir būtiskais punkts, ir fakts, ka ļoti daudz pašlaik ir ticis diskutēts, ir īpaši šogad SJO un uh, nākamajā pārskatā martā, un pēc tam būs darbs pie tā un arī rudenī par finansējumu. Mēs visi piekrītam, ka mums ir jāraugās uz papildus finansējumu, kas atbalstītu šī sektora dekarbonizāciju. Jūs zināt, ir ETS un ieņēmumi var sniegt ieguldījumu finansējumā, kas būs vajadzīgas tehnoloģijām, infrastruktūrām, pielāgošanai. Tā kā tas ir ļoti būtisks punkts. Un, jā, no mūsu puses pagaidām viss, ko vēlējāmies izklāstīt. Paldies! Rita, paldies! Paldies arī ēnu referentiem, kas eh, ļoti auglīgu eh, diskusiju nodrošināja. Lielas paldies! Saka Jūta Paulus par jūsu komentāriem šodien. Paldies arī citiem, kas tikko kā izteicās un uzdeva jautājumus. Mēģināšu atbildēt uz visu, jo bija vairāk tādu sarežģītu jautājumu, kas ir jāatrisina. Pēters Līze, jūs teicāt, ka pasākumiem ir jābūt eh, ir no kuģa, eh, val, no karoga valsts neatkarīgiem. Protams, tas ir, jo pašreizies MRV jau katru kuģi, kas ienāk Eiropas Savienības ostā, to jau nosaka šī regula neatkarīga no karoga valsts, ne, ne, neatkarīga no uh, kompānijas, no uzņēmuma, no kuģa īpašnieka, tad katrs, kas ienāk ostā, to nosaļ šī regula. Mēs patiešām varam runāt par procentiem. Es esmu atvērta šādām diskusijām par šiem konkrētiem skaitļiem. Tas patiešām ir kaut kas, ko mums vajadzētu paraudzīties un kāds ir nolīgums par to. Nesmu pārliecināta, vai ir patiešām nepieciešams uzsākt šo fondu atvērt starptautiskām kompānijām ja jūs kaut kad esat uh, atvainājumā un maksājat uh, nodokļus uh, par ēdienu, jūs arī nedabūjat nekādus atpakaļ šo, šos izdevumus. Jā, bet varbūt jums ir vairāk pieredze ar aviāciju. Ļoti labi no tā mācīties, jā, no CO2 neitrālas ostas, tīras ostas. Priecēšos diskutēt par to, jo es patiešām gribu kaut ko. Mm, lai uzlabotu šī situācija ostās. Kariņš Šabo, jā, patiešām ļoti svarīgs uh, NOX emisijas uh, problēma, ja salīdzina ar CO2, ir daudz uh, šie augstāki mērījumi. CO2 ļoti vienkāršāk. Dagviela, kas tiek uzpildīta un sadedzināta, jā, tas ir CO2. Varbūt, jā, kaut kas, tas galvenokārt CO2 jautājums. NOS un, un, un SOX un NOX, eh, tas ir veids no veida atkarīgs. Eh, bet varbūt zinātniski ir iespējams, eh, ka mēs varam izmantot metodi, lai varētu atrisināt par to, kā tad mērīt un kā noteikt šo piesārņojumu. Jā, vēl citam kolēģim, jums patiešām būtu viss laiks pasaules. Tiešām teikt, jā, mēs varam vēl pagaidīt 3, 4, 6 gadus, bet, diemžēl, mums nav šī laika. Vondras kungs. Un raugoties uz šo plānu, es strādāju kvalitātes vadībā uh, slimnīcā pat esmu strādājusi un ļoti labas šīs schēmas, uh, uh, kā ārstēt pacientus ar noteiktām slimnīcām, bet pacienti vienmēr neievaro visus šos plānus ir arī vēlēšana apgabali, kas, kur situācija mainīs uz slikto pusi, kur uh, ārsti ir uh, viņiem nav ievēro šo plānu, lai glābtu slimnieku dzīvību. Tagad tur jāskatās eh, par pielāgojumu. Jā, Maik Valas, mums ir jādiskutē, cik daudz emisijas ir sektas, paplašinot eh, mērķi, cik būtu, jo 90% pakašreizajā eh, regula, mēs tikko dzirdējām, ir nosakta. Es ieteiktu, ka, ja jums ir tāds pārskats par to, cik daudz emisijas būtu attiecībā uz katru sektoru, piemēram, zvejniecības eh, zveju laivas vai mm, cita veida laivas, par militārajām. Tur bija projekts, tur bija amerikāņu armija 2001, 1,3 miljārdi metriskās tonnas no siltumies gāžu emisijām ir saražojuši. Tur ļoti daudz. Jā, Paulus Kunze, jā, to visu arī var ņemt vērā. Penila, jūs teicāt, ka mums vajadzētu padomāt, vai būtu piemēroti, ka SJO. Jā, tā virzās uz priekšu, vai to vajadzētu vēl tur stimulēt, lai viņi vairāk mums varbūt atšķirīgi viedokļi, vajadzētu paraudzīties uz SJO. viņi varētu, jā, viņi, protams, tiek aicināti pievienoties mūsu ETS, tā jau nebūtu nekāda problēma. Un tas droši vien darbotos. Otrais jautājums par eh, vai nebūs tā, kā tiks sodīti šie cēmlauži. Cēmlauži jau sava veidā ir apbalvoti, jo viņi ir uh, jau tas agrāk pozitīvajā pusē, no raugoties uz video līmeni. Un uh, viņam jau tagad ir 25%. Ja viņam 25% zem vidējā jau tagad, tad viņam ir vajadzīga vai tikai 23. gada mērķi sasniegt, viņiem ir jādara mazāk, tad līdz ar to viņi nav sodīti. Mirjam Dalī, paldies par pausto atbalstu. Es ar prieku dzirdēju, ka jums patīk mans ziņojums. Paskāla par CO2 noplūdi. Uzklausīšanā bija ļoti skaidri pateikts, ka laiks, kas tiek uh, zaudēts uh, ar šiem visiem papildus degvielu izmaksām, papildus dažiem pasākumiem, ir daudz vairāk šis. Uh, ja mēs raukāmies vismaz uz pēdējo ETS, uz aktuālo ETS, tur vairāk simts eiro ir šī cena, lai novērstu šo CO2 noplūdi. Es nezinu, vai šiem ETS cenai vajadzētu būt. Paraudzīsimies, kādā virzienā virzies nākamajos pāris gados šis jautājums par komisijas teikto. Paldies par uh, to, kā tehniskajos jautājumos atbalstāt mūs. Es ar prieku dzirdēju, ka tas darb, darbs pie ETS jau ir sācies. Jūs pieminējāt arī, ka mums vajadzētu padomāt. Par to vajadzētu varbūt būt atvērti un slēgti ETS. Varbūt, ka būtu Šīs izmaksas ļoti atšķirīgas eh, uzņēmumos varbūt būtu atsevišķi ETS šajā brīdī un paraudzieties par pielāgošanu vēlāk, bet mēs to, es to atstāju tādu atvērtu priekšlikumā, jo es domāju, ka tas kaut kas tāds, ko tieši komisijai vajadzēja paraudzīties, kurš pasākums uh, sniegtu labumu, un kur, bu, kas izraisītu kaut ko negatīvu. Mēs labprāt diskutēsim jums par to nākotnē. Un uh, jā, būtu, būtu vēl, vēl kādi citi grozījumi, par kuriem mēs varētu vienoties, vai varbūt arī nē. Jā, paldies, nākamais soļi. Termiņš ir šie martā, un balsoņams būs eh, jūnijā Strasbūrā. Eh, Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tad mainīsies priekšsādātājs tagad sēdēji. Deviņi, astoņi, septiņi. Šeit runa ir par to, ka Vai jūs uzskatāt to, ka daudz viet pasaulē uh, mazāk efektīvi nekā Eiropas Savienībā? Uh, t, vai jūs to uz, ņemat vērā? Uh, Continuamos con el punto 16. Turpināsim ar 17. punktu viedokļu apmaiņu ar komisiju par elektroniskajām cigaretēm un karsēto tabaku. Pirmā uzstāsies komisija. Andrē Ris, desmit minūtes jums. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Labdien, dāmas un kungi! Paldies par iespēju piedalīties šai diskusijā. Tātad vispirms neliela prezentācija par elektroniskajām cigaretēm un karsētu tabaku. Tā, te nu mēs esam. Kā jūs atceraties, tabakas izstrādājumu direktīva ir. Uh, pilnībā piemērojama kopš 2016. gada attiecībā uz tabaku un ar to saistītajiem izstrādājumiem, piemēram, cigaretēm, e elektroniskajām cigaretēm. Viens no mērķiem ir padarīt tabaku un ar to saistītos e, produktus mazāk pievilcīgus jauniešiem. Direktīva ir pirmais regulējošais akts attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm pasaulē. Um, rezultātam vajadzētu būt samazināt tabakas patēriņu, stiprināt Eiropas iekšējā tirgus darbību un uh, iedrošināt augstu līmeni veselības aizsardzībai, tīpaši jauniešiem. So this... Kā mē, kāpēc mēs nolēmām reglamentēt elektroniskās cigaretes? Uh, bija absolūta nepieciešamība, bet jo dažādi noteikumi ir, jo 14 dalību valstīs, teiksim, elektroniskās cigaretes tiek uzskatītas par medicīniskiem produktiem, citur tos uztver kā tabaku, citur nav specifiska regulējuma. Ir arī būtisks tirgus pieaugums un ir bažas par sabiedrības veselību līdz ar to ka jūs šeit kaut ko redzat, eh, teiksim, nepareiza informācija un tā tālāk. Es, eh, kas kvalitātes jautājumi. Um, un, un, un, un šeit tad mums ir attiecīgi jāņem vērā šī pieeja. Eh, elektronisko cigarešu lietošanas procents ir gana augsts Pēc Eirobarometra pētījumiem 2017. gadā 12% mēģināja, ir mēģinājuši lietot elektroniskās cigaretes. Tā šis procents ir augstāks jauniešu vidū 25% vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir mēģinājuši elektroniskās cigaretes lietot. Tas ir arī novērojams ASV kur mm, um, elgarēšana ir mm, konstatējama, teiksim, skolu jaunatnes vidū. Un daudziem ir bažas par elektronisko eh, cigarešu drošību. Pirms dažiem mēnešiem mēs ASV redzējām uh, nopietnus negadījumus saistībā ar elektronisko cigarešu lietošanu, un mēs tāds saistījāmies ar tiecīgām aģentūrām. Kā mēs regulējam elektroniskās cigaretes? Um, jo, uh, teiksim, šeit ir uh, negadījumi saistībā ar uh, elektronisko cigarešu lietošanu. Mēs turpinām uzraudzību, un tabakas izstrādājuma direktīvā ir uh, stingri noteikumi, kas jāpiemēro elektroniskajām cigaretēm. Uh, piemēram, uh, vitamīnu piedevās, kas bija iesaistītas eh, ASV eh, notikušajās negadījumos, jā, aizliedzamas, arī cita veida piedevas, kas eh, rada iespēju par labvēlīgu ietekmi uz veselību ir aizliedzami. Tātad nikotīna koncentrācija jāsamazina līdz 20 mg uz mililitru. Direktīva nosaka arī prasības ražotājiem. Uh, un importiem aizliegums importēt <clears throat> produktus jau 56 mēnešus pirms tam nav par to ticis paziņots. Šeit nav pilnas harmonizācijas, un, teiksim, dažkārt ir arī CBD, kanabidiola izmantošana nav regulēta visā Eiropas Savienībā vienādi. Uh, Tālāk jaunieši, jauniešu lietojums rada īpašas bažas. Un dažādas pieejamās garšas aromāti, kas tiek izmantot, arī rada bažas. Un teiksim, ir, dalībvalstīm ir iespējas aizliegt šo aromātu vielu izmantošanu. Vienā dalībvalstī tas ir izdarīts. Dalībvalstis var arī īstenot kampaņas. Dažas uh, dalību valstis ir uh, uh, sniegušas informāciju par, arī par negadījumiem ASV. Daži vārdi par kasētas tabakas izstrādājumiem, tabakas izstrādājumu direktīvā. Šeit ir elektroniskā cigarešu tabaka jā, jāregulē un un direktīva ievieš specifiskas procedūras tā saucamajiem jaunajiem tabakas izstrādājumiem. Un tiem, par tiem vispirms ir e, jāpaziņo, lai saņemtu atļauju no kompetentajām iestādēm. Kā jūs zināt, Um, tas stājās uh, spēkā 2014. gada 19. maijā, Un eh, saskaņā ar direktīvas izstrādājumiem jānonāk eh, tagad eh, tirgu tikai tām produktiem, kas atbilst. Tātad vēlreiz kasēta tabaka, ko tā iesniedz, kā tā dod šiem jaunajiem tabakas produktiem, apzinoties market, tirgus potenciālu, komisija uzrauga rūpīgi šos izstrādājumus, uh, Un nesen mēs eh, minējām, eh, trešās, mēs konstatējām trešās puses, kas ir eh, laiš izstrādājumus ar informāciju, ierīces, kas dod specifisku kombināciju. Un uh, šis uh, jautājums neatiec uh, valsts pilnā regulējumā, un arī runa ir par bērniem un nesmēķētājiem, kas pakļauti sekundārai domu ietekmē. Š, jāskatās uz labākām arī alternatīvām, kas tiek piedāvātas un rada izaicinājumu. Pagājuši gadi bija. Um, um, pamatkonvencija par tabakas kontroli, kas uh, ieteica pusēm piemērot regulējušās pasākumus šāda veida ierīcēm, un tad uh, tagad ir daži mēneši, kas palikuši līdz COP9, pēc, ne, kas norisināsies Nīderlandē, un ir nepieciešams uh, tāds formulējums visām vadlīnijām, kas ļautu novērst uh, to, ka netiek e, pilnībā piemērota šī konvencija. E, vēl divi attēli par darbu, ko mēs darām, lai ļautu izprast šo situāciju. Kā jūs atceraties, direktīvā komisija prasīja. Jā komisijai prasīts e, no parlamenta un padomjas puses sagatavot ziņojumu līdz 2021. gada maijam Un jūs varat redzēt virkni jautājumu, ko mēs vērtējam saistībā ar elektroniskajām eh, cigaretēm, uzpildes eh, flakoniem un arī citiem izstrādājumiem <clears throat> saistībā ar tirgus attīstību. Mēs ievācam datus no dažādiem informācijas avotiem eh, caur ekspertu grupām dalību valstīs, kas strādā kopā izmantojam Eiroparametra pētījumus, um, lūdzam zinātnieku atzinumu par elektroniskajām cigaretēm, uh, un kasētas tabaks izstrādājumiem. Un visbeidzot, zinātniskais viedoklis Eh, ko izteikusi Zinātniskā komiteja veselības vides un eh, ris, jauno risku jautājumos. Eh, šeit ir jautājums par koncentrēšanos uz elektroniskajām cigaretēm un to sakām, kā arī iniciācijas elementiem un atmešanu. Tas būs mm, publicēts, nu, tas būs pie, eh, nodots sabiedrības apspiešanai pēc visdrīzākajā eh, eh, laikā, un tad galīgais atzinums būs šī gada septembrī, oktobrī sagaidāms, ko mēs iesniegsim jums Eiropas parlamentā, kā arī padomē. Paldies! Muchas gracias, señor. Lielas paldies, Rīsa kungs. Tagad Pirmā izteiksies Magines skundze. Much, Chair. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, komisijai par šo ļoti lietderīgo situācijas izklāstu. Uh, protams, mēs visi apzināmies to, kas notiek ASV, bet Eiropas Savienībā ir direktīva, kas attiec uz cigaretēm, bet ne pilnībā. Interesanta statistika ir eh, jauniešu skaits, eh, kas eh, smēķē elektroniskās cigaretes, jeb elgarē. Tātad pirmā pieredze, nu, reizēm viņi nesāk ar cigaretēm, bet uzreiz sāk ar elektroniskajām cigaretēm. Vai tas tiešām tā ir? Runājot par ASV situāciju, tas rada lielas bažas, un mums šeit, vai, dalību valstīs direktīvas piemērošana. Vai ir kaut kas, kas mums jādara labāka, labāka harmonizācija, teiksim, CBD kanabidiols tā izmantošana? Un vai vajadzētu ieņemt nostāju, balstoties uz informāciju, kas mums ir? Vai ir kādi citi aspekti par faktiem saistībā ar elgarēšanu? Uh, Un uh, tas varbūt būs ziņojumā, kas būs nākamgad. Mani fascinē tas, uh, cik uh, ātri šī joma attīstās un tabakas industrijas diversifikācija notiek. Un pagājušā nedēļa parādījās zinātnisks pētījums no īrijas slimnīcām, kas norāda, ka sievietes, kas lieto elektroniskās cigaretes, uh, katām jaundzimušu svārs ir tāds pats, kas tām, kas nesmēķē. Tad jautājums ir, kādi ir pētījumi, kas veikti cit, arī citās dalībvalstīs. Un Eh, kas nu, eh, notiks pēc komisijas prezentācijas. Eh, es pateicos par šo prezentāciju, jo es domāju, ka mums tiešām jāskatās, kas notiek. Jo neviens no mums varbūt neapzinājās, ka 25% no jauniešiem lieto elektroniskās cigaretes. Un tas attiecas uz visiem sabiedrības slāņiem. Un, uh, Eh, pievienojot šīs aromātu vielas, eh, eh, arī um, jāskatās, kāds ir risks un jāveic riska novērtējums. Un es domāju, ka šeit ir daudz praktiska darba saistībā ar šo riska novērtējumu, bet mums katrā gadījumā ir vajadzīga arī informācija. Paldies! Muchas gracias, señora. Lielas paldies, Magineses kundze. Tagad Pēterim Līzam vārds. Nē. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī komisijai. Vēlos eh, lūgt komisiju vai nu Rīs vai, vai kāds kolēģis, kas ir klāt, gribētu precīzi saprast, kas ASV noticis. Tas ir jautājums, ko miljoniem cilvēku Eiropā satrauc, un atbild nevar būt tādu, ka mēs pavasarī uh, uzsāksim konsultāciju procesu. Ģenerāla direktorātam Sante vajadzētu jau šodien zināt, kas ir noticis nepareizi, kādēļ tik daudz cilvēku ir piedzīvojuši kaitējumu, ko nodarījušas e-cigaretes, un vai mūsu noteikumi ir tādi, ka Eiropā kaut kas tāds nevar notikt. Uzskatu, ka pēc mēnešiem, ka, kur bija šie negadījumi un trīs mēneši, kad bija no komitejas sekretariāts bija šis jautājums nosūtīta, par to ir jādiskutē, un šo atbildi mēs labprāt saņēmtu, es labprāt to dzirdētu no komisijas. Varbūt ir arī citi šeit eh, telpā, kas man to varētu pastāstīt, vai arī cilvēki, kas to internetā ir lasījuši un viņiem ir informācija par to, jo tas ir būtiskais jautājums. Šo pusdienu laikā veselības darba grupā mums bija diskusija par to, kā izvairīties no riskiem vēža gadījumā. Un tika teikts, ka ja mēs vispār no to var izvairīties 50% no vēža gadījumiem, tos ir izraisījis smēķēšana. Tur nav nekāda informācija, ka e-cigaretes uh, izraisītu vēzi. Un ja mēs gribam cīnīties pret vēzi, un mums ir iespēja, lai tie, kas ļoti daudz smēķē, sāk smēķēt e-cigaretes, tad nevajadzētu to apgrūtināt, bet va, drīzāk vajadzētu iedrošināt. Bet no otras puses mums ļoti skaidri vajadzētu pateikt, ka mums jādara viss, lai bērni, jaunieši vispār nesāktu smēķēt ne ar parastēm, ne ar e-cigaretēm. Atkārtošu vēlreiz, priekšsēdētāji, mums pietiekami daudz laika, mēs beigsim pirms pusseptiņiem noteikti, tādēļ es arī drusku izvērsīšos un pastāstīšu vairāk. 50% no vēža gadījumiem tos izraisa vē, eh, smēķēšana. Un, ja iespējams eh, ar e-cigaretēm šo risku stipri samazināt, un neviens nav teicis, ka e-cigaretes izraisa vēzi. Mums vajadzētu to precīzi izpētīt, precīzi zināt, bet mēs negribam nosūtīt cilvēkus uz tādu produktu lietošanu, kur ir citi lieli veselības kaitējumi iespējami. Tādēļ mans jautājums, kas ir noticis ASV? Vai mums ir kontroli par šo situāciju, vai mums samērā ātri vajadzētu sākt rīkoties? Muchas gracias. Lielas paldies, Līdzes kungs. Patiešām laiks nav problēma. Un tad, nu, tiešām pārējie runātāji arī var izmantot laiku. Un pats arī uh, radīšu piemēru, jo runāšu es un D vārdām. Pēdējos mēnešos esam piedzīvojuši krīzi, kas saucās ar uh, Mm, šo elektroniskās cigaretes lietošanu. Bija pat nāves gadījumi Beļģijā un citur no 11 līdz 18 gadam. Elektroniskās cigaretes eh, lietošana no 1,5% ir pieaugusi līdz gandrīz 21%. Veselības ministrija Spānijā nesen eh, pastāstīja, ka puse no jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem ir pamēģinājuši elektroniskos cigareti. Pirms eh, diviem gadiem šis skaits bija tikai viens no pieciem, un eh, arī PVO ir vairāk kārtīgi brīdinājusi par bīstamību šādiem produktiem, kas bez kādām šaubām ir kaitīga un netiek kontrolēta. Uh, Radās, ka Eiropas likumdošana nav piemērota realitātei, ko mums rāda dati. 28. novembrī apakšgrupa par elektroniskajām sīgaretēm, kur bija iesaistīti eksperti šajā jomā, nu, tur bija plašs konsens par to, ka šķīdrumi, kas, ietilps, kas ietver kandabiolu vai CBD, ka tur nav nekāda labuma veselībai. Turklāt daudzi runāja par to, ka tur ir juridiskais vākums šajā jomā, jo eh, tie netiek aptvērti tabakas eh, direktīvām. Uh, un 2011. gada direktīvas darbs, kas saistās ar nodokļiem un kas tika publicēts pagājušā nedēļā, komisija norādīja, ka šobrīd uh, direktīva neatbilst nospraustajam mērķim. Tagad vajag tai plašāku tvērumu, kur tiktu ņemti vērā visi aspekti, arī apdraudētību sabiedrības veselībai cīņai pret uh, kontrabandu un vides elementi un, protams, arī jaunā Eiropas uh, programma pret vēzi ir jāņem vērā. Tas viss parāda to, ka vajag jaunu regulu, kas saistīta ar tabaks produktiem un arī jaunajiem beznikotīna produktiem. Un tamdēļ es tagad noslēgšu, vēlētos noskaidrot, vai komisija plāno pašlaik stāvā, pašlaik spēkā esošo likumdošanu šajā virzienā un tāpat vai pārēdz kādu regulatīvu darbu attiecībā uz CBD un kā tā plāno arī izsināt juridisko vakumu, ko dalību valstis ir konstatējuši saistībā ar šķidrumu, bez nikotīna šķīdrumiem. Tagad došu vārdu Trilēlu Noah kundzei, kā nākamai runātājai. Paldies! Runāšu savas kolēģis Frederikas Rīsas vārdā, kas bija ēna referente par tabakas izstrādājumu direktīvu, un viņa uh, uz, uz to, ka nepieciešams uzdot jautājumus komisijai. Vispirms viena neliela piezīme par iespējamo toksisko iedarbību jebkādam izstrādājumam. Runājot par vēzi, dati, kur jūs varat turēt aizdomās par iestrādājuma toksicitāti, tas ir apmēram desmit gadi pēc tam. Tas var būt iemesls Bet kāpēc mums tagad nav uh, informācijas un jautājums, vai mēs varam eh, komercializēt šādus produktus, ja ir novecojusi informācija? Vai komisija var apstiprināt, ka uh, Eiropas Savienībā nav līdzīgi gadījumi uh, konstatēti kā ASV, izņemot Beļģijas gadījumu? Uh, runājot par e-cigarešu risku nesmēķētājiem, vai komisija ir gatava ņem, ir, nāk klajā ar jaunām iniciatīvām tuvāko mēnešu laikā, lai tabakas rūpniecība ne, nebūtu o, īpaši orientēta uz jauniešiem. E, tā tad e, ir e, pētījumi, piemēram, Anglijā, ka pašlaik ir eh, vērojama uh, eh, smēķētāja samazināšanās pieaugušos vidū. Un runājot par tabakas izstrādājumu direktīvu, uh, tās īstenošanu 2021. gadā, vai jūs varat apstiprināt, uh, ka šīs elektroniskās cigaretes tiek uzskatītas par inst instrumentu, kas ir alternatīva tradicionālajām cigaretēm. Paldies! Lielas paldies, Trilēļa Noārkundze. Tagad ID vārdā Benoā kundze. Benjū man saka. Uh, Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, tabakas patēriņš ir samazinājies par 6% pēc Eirobarometra ziņām dažu gadu laikā. Uh, tagad elektroniskā cigarete ir efektīvs līdzeklis, uh, lai pakāpeniski atteiktos no tradicionālajām cigaretēm. Francijā e-cigaretes uh, ir aizliegtas kopš 2017. gada atsevišķās publiskās vietas, kā skolās, un tad Tas, protams, ir solis pareizā virzienā. Runājot par šķidrumiem, kas tiek izmantoti, gribētu atgādināt komisijai, ka daudzi šķidrumi, kas neatbilst um, savienības regulējumam, joprojām nelegāli cirkulē. Tas rada uh, saindēšanās gadījumus. Gribu atgādināt, ka pastāv narkotikas, uh, ko izmantot caur elektroniskām um, cigaretēm, un uh, tur izmanto māks, sintezētos kanabioīdus. Un tad jautājumi, ko dara komisija, lai kontrolētu izstrādājumus, kas cirkulē šajā Schengens telpā? Uh, kāda būs jūsu darbība pret nelegālu tirdzniecību šāda veida uh, narkotikām? Paldies! Gracias, Paldies, Benokundze! Tagad arī Vasīkundze no zaļajiem. Paldies! Kā jau nu pat norādīja komisija, es domāju, ka tomēr būtu svarīgi nošķirt elektronisko cigareti un karsēto tabaku, jo te ir runa par diviem atšķirīgiem produktiem. Ja runājam par karsēto tabaku, tad tajā ir tabaka atšķirībā un elektroniskās cigaretes. Tā tad jāpiemēro tie paši nodokļi, tā eh, pati likumdošana. Uh, Un eh, tāpat ir jāparedz arī attiecīgi nodokļi elektroniskajai cigaretei un eh, tās eh, produktiem, kā tas tika darīts Lietuvam. Daudz tiek runāts par tabakas direktīvas pārskatu, bet ļoti maz par nodokļu pārskatu, bet tas būtu ļoti būtiski. Kādi ir komisijas plāni turpmākajos mēnešos šajā ziņā? Bet vēl kas mūs interesē - sasaistes starp elektronisko cigareti un tās ietekmi uz veselību. Uh, Atminos, 2016. gadā bija debates par, par tabakas direktīvu. Es daudzkārt brīdināju, ka nav normāli, ka elektroniskā cigarete eh, kļūst banalizēta. Es jau tad teicu, tik maz zināms par pievienotajām ķīmiskajām vielām. Ir arī e, eh, pāliekvielas pēc dedzināšanas, tur var būt arī kumulatīvie efekti. Un pašreiz es arī satikos ar nozars pārstāvjiem, kas atzina savu nezināšanu. Viņi vēlētos paši noskaidrot vairāk par to, kādu ietekmi atstāja viņu produkts. Ja runājam par direktīvas pārskatīšanu, ir jābūt krietni drastiskākiem. Mēs esam ļāvuši uh, laist tirgu produktus uh, pārāk brīvi. Komisija apgalvo, ka gaida zinātnisko atzinumu. Bet, eh, nu, kā tad tā, ka mēs gaidām, jo, ja mēs raugāmies uz skaitļiem, ASV šobrīd 2400 jaunu slimo un arī ir mirušie, plus vēl ir arī viens nāves gadījums Beļģijā. Ko tad tas nozīmē? Kāpēc šāda direktīva bija par eh, tabaku? Mērķis bija samazināt eh, jauniešu patēriņu, bet paralēli tam mēs atļaujam vispievilcīgākos aromātus, uh, lai piesaistītu jauniešus veipošanai. Nu, te mēs aizliedzam aromātus tabakas gadījumā, bet paralēli mēs atļaujam elektroniskai cigaretei daudz dažādu aromātu. Jūs teicāt, 25% jauniešu veipo šobrīd. Nu, ļoti skaisti, ja kāds vēlas pārtraukt smēķēšanu un izmanto elektronisko cigareti, nu, bet jāgaida vēl pētījumi. Tomēr, ja runājam par jauniešiem, tad te pilnīgi pretējs efekts. Kam tad tas nāk pa labu? Tabaks ražotājiem. Es domāju, ka šajā ziņā jābūt krietni stingrākiem. Rā, paraudzieties uz ASV, tagad viņi aizliedz aromātu lietošanu. Komisijai arī ir jāsaka, mēs aizliedzam aromātus, ja vēlamies, lai jaunieši neveipotu. Nu, jūs e, nu, tagad uzdevāt šo uzdevumu dalību valstīm. Francija ir otra lielākā elektroniskās cigaretes lietotāja pēc ASV. Francijā, jo nu tur ir divas molekulas, kas rada problēmas šajā šķīdumā, elektroniskajā cigaretē diosītīts un pēdnadotrans D3. Francijā aizliedza uh, e, diositīnu, jo secināja, ka ir problēmas plaušām. Eh, jūs uzdevāt dalību valstīm, Francijai ir tā veiksme, ka ir aģentūras ar ekspertiem, kas pie tā var strādāt, bet kā tad ir citās valstīs? Beig beigās mēs tikai veicinam šo vielu izmantošanu. Mēs tajā pašā laikā nesam paredzējuši līdzekļus, kā vērtēt šos šķīdumus. Un tad jautājums komisijai, kādi vēl drastiskāki eh, pasākumi paredzēti, negaidot tabakas direktīvas pārskatīšanu. Piemēram, aizliegt aromātus elektroniskajā cigaretē, ja mēs vēlamies, lai jaunieši nesmieķētu, mums jābūt ļoti stingriem. Plus vajag drošs pētījums par eh, papildvielām, pievienotajās e, vielās, bet arī, lai nav šī uzpildāmība, kāpēc ASV ir mirušie. Tāpēc, ka viņi paši veic savus e, samiksējumus Nu, lietām ir jābūt krietni, krietni stingrātām. Francijā nav tiesību veikt pašiem savus maisījumus, un uh, vajag arī kontroli. Daudz kas notiek arī internetā. Paldies, Rivasī kundze. Nav ierobežojumu uh, runāšanai, bet nu nevajag arī runāt garākā komisija. Uh, tagad Finekī kungs. Priekšsēdētāja kungs, liels paldies par iespēju izteikties. Es esmu izlasījis 24 atšķirīgus akadēmiskos pētījumus par veipošanu un cita veida smēķēšanu. Un ko tad es varu teikt? te ir pilnīgi pretrunīgas pozīcijas, un pirms pieņemam lēmumu, es vēlētos reālu zinātnisku pētījumu redzēt, kas veltīts šai tēmai. Vai mēs varam izmantot eh, šos jaunos veidus, lai samazinātu smēķēšanu, vai tas reāli apdraud jauniešus, kas izmanto iespējas, ko piedāvā veipošana, lai sāktu smēķēt? Uh, Es vēlētos, uh, lai komisija sāktu reālus zinātniskos pētījumus pie šī jautājuma. Paldies! Paldies, Fikotī kungs! Pēdējais, kas lūdza vārdu no SND Saldemoses kundze. Paldies! Man šodien nav pieejams dāņu valodas tulkojums, tāpēc izteikšos angļu valodā. Pirmkārt, es uh, saprotu, ka varētu būt grūti pieņemt lēmumu komisijā par to, kā rīkoties, tā kā nav pamatīgu zinātnisko datu par ietekmi. Tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka daudz Eiropas vēža sabiedrību rekomendē stingrāku pieju e-cigaretēm un um, karsētāja tabakai, un šķiet, ka komisija to neņem vērā, lai apsvērtu stingrāku pieeju. Es saprotu, ka jūs esat uh, lūguši dalību valstīm rīkoties, bet vai nebūtu labāk arī tīri veselības uh, apsvērumu dēļ un arī iekšējā tirgus labad nonākt pie kopīgas pieejas un arī stingrākas pieejas, pat ja mēs balstītos uz piesardzības principiem un sākt aizliegt e-cigaretes? Pēc tam, ja mums ir plašākas zināšanas šajā jomā, tad mēs atkal varam atvērt šos tiesību aktus, ja secinām, ka nav negatīvas ietekmes. Kā tas e, jūs ietekmē, ja Eiropā vēža biedrības iestājas par stingrāku pieeju? Paldies, Saldemasas kundze, tagad komisijas vārdā. Atkal vārdu dodu Rīsa kungam. Lielas paldies! Es mēģināšu pēc iespējas labāk atbildēt uz uh, bažām, ko pauda deputāti. Vispirms, ja paraugāmies uz statistiku, tad, uh, protams, mēs balstāmies uz 2017. Uh, gada Eirobarometra pētījumiem. Tur bija uzdots jautājums par uh, e-cigarešu lietošanu jauniešu vidū. Mēs tagad domājam vēl par 2020. gada aptaujas jautājumiem. Bet, nu, bija jautājums par to, vai pirmo reizi lieto cigaretes vai e, kopā šīs cigaretes lieto. Nu, mēs varam precizēt šos jautājumus un uzdot precīzākus jautājumus, lai labāk risinātu šo jautājumu. Kā mēs zinām, šīs direktīvas vēsturē pirmais komisijas priekšlikums bija krietni stingrāk. Tur bija vairāk pasākumu mēs līmenī, procesa beigās nonācām pie risinājumiem, kas tagad ir ieviesti. Un, un tur uh, savā veidā ir harmonizācija es līmenī. Mm, pateicoties uh, dažādiem pasākumiem dalību valstīs. Es domāju, ka krīzes situācija ASV lika dalību valstīm nopietnāk pievērsties šim jautājumam nekā līdz šim. Kā jau tika pieminēts, bija uh, runa par maisījumiem, garšu, uh, Un iespējams, ka tas parādīsies arvien vairāk valstīs, kāda pasākuma šajā ziņā. Mēs arī domājam, ka tur ir mm, interesantas aktivitātes, kā piemēram veikt kampaņas skolās vecākiem, arī skaidrojot, kas ir cigaretes, lai paskaidrotu jauniešiem to ietekmi Tāpat idejas par e, jauniem nodokļiem, par iepakojumu. Tas viss vēl notiek, tas ir procesā. Par pētījumiem mēs mēģinam no vienas puses zinātniskajā komitejā strādāt. Viņi mēģina pēc iespējas vairāk pierādījumu savākt no visiem pieejamiem avotiem Eiropas Savienībā, pētniekiem, dalību valstīm, balstīt uh, pētījumu arī sadarbībā ar ASV, FD un Japānu. Mēs mēģinam savākt pierādījumus, protams. Tas vēl nav tik, tā nav problēma Eiropā, bet pasaulē. Un tad PTO SFC sekretariāts arī ir sācis līdzīgu rīcību, tad, nu, pierādījumi ir veidoti, mēs varētu uh, redzēt, eh, cerams, tuvākajā nākotnē. Tas arī ļaut atbildēt uz vairākiem jautājumiem, ka ir šis eh, līdzsvar jautājums, kas eh, labi īstenojas praksē, kas ne. Viens no jautājumiem, ko mēs uzdodam zinātniskai komitejai, ir mm, par sajūtām. Ka arī vai vieglāk ir atmest smēķēšanu pateicoties e cigaretēm, jo ir arī raksti par to, zināmi pētījumi, bet nav viena tāda gala vārda, galīgā pētījuma, uz kā balstīt uh, savu gala lēmumu. Protams, mūsu lēmumos komisija īsteno padomus un parlamenta vienošanos, mums ir satvers, kur ietvaros strādājam Protams, mēs novērtējam situāciju ASV. Saskaņā ar ASV pētījumiem sākums nebija skaidrs par to, kā vērtēt gadījumus, klīniskie pierādījumi bija pretrunīgi, kā tas bija saistīts ar produktu. Un tad nu, ganas, gala secinājums beigu beigās ir tāds, ka rezultāti rāda to, ka problēmas radās no tā, ka tika likt vitamīni šķīdumos, bet arī marihuānas ievietošana vienlaicīgi. Kartridžu lielums atšķirās Eiropā. Mēs neļaujam izmantot uh, lielus mm, kārtridžus, un tātad šis regulējums ir. Viņi arī mēģina labāk saprast Eiropā. Mēs uh, mums ir sava brīdināšanas sistēma, lai redzētu, vai mēs varam definēt kādus konkrētus pierādījumus. Mums ir apeks sistēma. Uh, Mm, kas pēc būtības eh, kontrolē patērētāju mm, produktus, un tur nav bijis brīdinājums par to ar apeks. Tāpat mums ir sava sistēma, ko izmantojam eh, veselības eh, nu, problēmu gadījumā, tur nebija arī ziņojumu. Beļģijas gadījumā tur arī bija imports no ASV, pacients izmantoja šo produktu ASV, cik es saprotu. Bija daži aizdomīgi gadījumi, bet pēc tam nebija kādu apstiprinājumu klīniskajos pētījumos. Tātad atbildot uz jautājumu, mums nav tāda pati situācija kā ASV, dažādu iemeslu dēļ. Kas ir tie trūkumi dalību valstīs. Dalību valstis īsteno regulu, katrs to dara savā veidā. Tajā pašā laikā ir iespēja satikties ekspertu grupā, apvienot pūliņus, apmainīties informācijai, kā viņi īsteno likumdošanas noteikums ne tikai e-cigaretes jomā un karsētās tabakas jomā, bet arī citos gadījumos. Piemēram, uh, Eh, tabakas reklāmās, nesmēķētāju zonās un tā tālāk. Tātad mēs raugāmies, lai būtu zināšana apmaiņa kontinentā, lai mēs varam mācīties viens no otra, izmantot eh, noteikumus likumdošanā. Tajā pašā laikā mēs vēlamies arī veikt pētījumus, lai redzētu, kā tabaks patēriņš, kā tirgus kopumā izskatās. Nu, ja jāmin kādi skaitļi, tad datu bāze, kas eh, ir izveidot pateicoties direktīvai. Tur ir 253 tūkstoši brīdinājumu par produktiem. Tad mēs runājam par e-cigaretēm, bet eh, citām iekārtām, ierīcēm, ko ražo uzņēmumi saistībā ar šo produktu un aksesuāri. Tātad tirgus ir liels, ir daudz dažādu variāciju. Un tagad, kā šis produkts var nonākt vienotajā tirgū? Es jau skaidroju, katra firma, kas laiž tirgū produktu, informē iestādi sešus mēnešus iepriekš. Nav iespējams sākt tirdzniecību bez uh, ziņošanas, bet viņi sniedz arī papildu informāciju par pašu produktu, protams. Dalību valstīm ir tiesība veikt novērtējumu, uh, kas tad ir produktā, prasīt papildu paskaidrojums, uh, Viņi var prasīt papildu pierādījumus no uzņēmuma, ko pati kompānija zina par pētījumiem, kas veikti. Un tad mēs zinām, ka tas notiek dalību valstīs jau pašreiz. Rivāzija kundzes jautājums. Jā, karsētā tabaka ir tabakas produkts, tā nav elektroniskā cigarete, ir svarīgi to norādīt jo pēc tam ir eh, nodokļu klasifikācija pēc diskusijām komitejā un nodokļu amatpersonas eh, vēlējās iekļaut tās visas vienā grupā, tāpēc arī mēs, eh, mums bija jautājums par FTC. Saprast, kas ir degšanas produkts. Mēs tiešām vēlētos STC sekretari atbildi saņemt līdz uh, vasarai, saprast eh, tā raksturu, un tad mums būtu globāli pierādījumi par eh, šo produktu. Vai direktīva varētu būt ierobežojošāka? Sandemozes kundze to uzdeva. Vai mēs varam aizliegt un tad gaidīt? Ir mm, valstis kā Indija, kas ir aizliegušas e cigareti bet tas ir atšķirīgs projekts. Nezinu, vai šobrīd. Tā to var darīt, bet um, mēs, mums ir sava likumdošana, kas balstās uh, proporcionalitāti un citos pasākumos. Vai mēs varam virzīties uz priekšu ātrāk ar dalību valstīm? No komisijas puses raugoties, Eh, komisija ir eh, likuma sargātāji, tai ir jārīkojas ārkārtas situācijā, un tai ir jāsniedz zināšanas dalību valstīm. Tieši to, ar to mēs arī nodarbojamies. Mēs redzam, ka dalību valstis nav nemaz vairāk ieinteresēts rīkoties. Iespējams, ka situācija ASV bija papildus stimuls, bet beigu beigās gala lēmumu par to, kas jādara, ir jābalsta pierādījumos, kurus varēsim apkopot turpmāko mēnešu laikā. Kā jau es teicu, mēs joprojām uzskatām, ka varēsim izveidot eh, ziņojumu, jums to nosūtīt par īstenošanas ziņojumu eh, līdz nākamajam pavasarim, un cerams, ka būs pietiekami daudz pierādījumu, lai varētu diskutēt par to, ko tad darīt tālāk. Lielas paldies! Ļoti labi, liels paldies Rīsa kungam, paldies e, visiem deputātiem, kas piedalījās debatēm. Tagad pāriesim pie 17. 18. punkta, ko skatīsim kopā. Tur ir īpašs e, revīzijas parā, palātas ziņojums, viens par vides e, ziņojumu un otrais par seg emisijām Eiropas Savienībā. Visu pirms desmit minūtes revīzijas palātai Džau Fireiro, lai viņš mūs iepazīstinātu ar pirmo ziņojumu. Thank you, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos teikt paldies komitejai, vidas komitejai par ielūgumu, ko izteicāt Eiropas revīzijas palātā, lai mēs varētu prezentēt šo ziņojumu par Eiropas eh, vides ekonomisko atskaiti, tāpat arī par emisiju gāzes ziņā, ko mēs vēlāk, ko mēs uzskatāmies vēlāk. Par šo īpašo ziņojumu es vēlētos, pirmais jautājums, ko es gribētu uzdot Un tāpat arī sniegt atbildi ir, kādēļ mēs šo auditu veicām. Man galvenā atbilde ir. EEA e ir svarīgs avots informācijai, vidas politikai, kā piemēram SEG un septītais vides rīcības plāns. Kā mē, jūs labi zināt, kā šie parlamenta deputāti aktuāla un uh, uzticama informācija ir būtiska, lai uzraudzītu ekonomisko, sociālo un vidas progresu. EEEA ir statistiskas, uh, statistiskas ietvērts, kas apraksta attiecības starp vidi un ekonomiku. Un noslēgumā kvalitāte un nozīmīgums vides atskaites sistēmā ir būtiska, lai maksimizētu ietekmi. Kādēļ mēs e, veicam šo auditu? Mums ir jāapzinās, ka ir vairākas e, daudzas e, iestājas puses, kas ir iestājusies šajā ietvarā dalību valstu līmenī, tāpat arī Eiropas Savienības līmenī. Un visos šos iesaistās puses spēlē konkrētu lomu, tām ir noteikti atbildība, lai izpildītu visus uzdevumus, kas ir saistīti ar šo statistikas ietvaru. Cits jautājums, ko es vēlētos uzdot, ir par to, ko tad mēs jautājām vai mēs eh, radām arī atbildes šajā auditā? Galvenais jautājums, ko uzdevām, bija, vai komisija ieviesa, pārvaldīja un izmantoja EEEA atbilstošā veidā, un lai saņemtu atbildu šo jautājumu. Mēs uh, novērtējām to, kā komisijai ir izdevies attīstīt šo EEA e un vai tā varēja uh, izpildīt tās nepieciešamības, kas bija Eiropas Savienības politikas veidotājiem. Un galvenie jautājumi, ko es prezentēju sākumā, šī audita sākumā, par to es gribu teikt mūsu galvenos rezultātus. Kāda tie bija? Pirmais secinājums ir, ka mēs novērojām, kā strateģiskais ietvars Eiropas ekonomiskās atskaites, vidas un ekonomikas atskaites sistēmai nav pilnībā visaptveroša. Komisijai nav pilnībā izdevies šeit saskaņot uh, vides ietekmi atbilstošā pret nepieciešamībām. Šeit ir tīpaši raugoties uz ilgtermiņu datiem attiecībā uz uh, uzraudzīšanu un politikas veidošanu. Uh, un uh, vides atskaites nepieciešamības nav skaidri izteiktas. Nav visas indikācijas, lai varētu veidot politiku un uzraudzītu sistēmas. Tāpat arī novērojām, ka stratēģija to nepapildināja visaptverošs rīcības plāns. Pastāv EEEA stratēģija, bet, bet ne rīcības plāns, lai ieviestu mērķus. Mēs tāpat arī novērojam, ka veiksmīgas stratēģijas šeit um, atklāt dažus strateģiskos mērķus vairāk nekā desmit gadus. Tālāk par trūkumiem, par ko mēs novērojām. Trūkumi ieviešot uh, Eiropas Savienības vides un ekonomikas uh, atskaites sistēmu samazināja to nozīmīgumu uz politikas veidošanu. Šeit mēs izmantojam statistikas modeļus, kas uh, analizēja izmaksas un iegūtos labumus. Mēs novērējam arī to, ka ieviešot EEEA moduļus, tas prasīja desmit gadus, komisija neizmantoja EEEA moduļus visās būtiskajās politikas jomās. Mēs tāpat arī novērojām, konstatējām, ka modeļi netika izmantoti pilnā potenciālā, lai uzraudzītu būtiskās politikas jomas, ir tīpaši runājot par SEG un septīto vidas rīcības plānu. Daži moduļi tika publicēti atsevišķi, un tas neļāva veidot tādu integrētu kopēju skatienu. Galvenie izmantotāji izmantoja alternatīvas datu avotus, eh, lai sasniegtu šādu vispārīgu pārskatu. Un noslēgumā mēs tāpat arī gribam uzsvērt, ka Eirostats saskaras ar problēmām laikā un savācot augstu kvalitātes datus. Mēs konstatējam, ka dažis, dažas problēmas vācot datus uh, savlaicīgi ir tādēļ, ka daži dati tiek uh, publicēti ātrāk nekā tiek prasīts, bet ne visas iespējas uh, iesniegt datus uh, savlaicīgā tiek izmantotas. Tāpat arī trūkst uh, atbilstošu kalendāru, kas izmanto, sniegt iespēju lietotājiem uh, datus izmantot tad, kad tie ir pieejami. Noslēgumā par datu kvalitāti mēs tāpat arī konstatējam, ka dalību valstu dati tos nepapildināja pietiekama informācija, lai dotu iespēju Eurostatām pilnībā novērtēt datu kvalitāti. Tāpat mēs arī novērojam, ka Eurostat risināja problēmas, ko pauda atsevišķas dalībvalstis, bet vadlīnijas metodoloģiskām problēmām to risināšanai tas prasīja vairākus gadus. Uh, un tur bija jāpieņem kompromis attiecībā uz datu kvalitāti. Noslēgumā mēs izteicām arī vairākas ieteikumus, kas ir adresēti komisijai. Galvenie ir saistīti ar šiem vājajiem punktiem. Komisijai vajadzētu izlabot strateģisko ietvaru Eiropas ekonomisko un vides eh, datiem. Komisijai vajadzētu arī uzlabot EEA eh, e e moduļu būtiskumu lai varētu veidot politiku. Tāpat vajadzētu uzlabot arī EEA datu savlaicīgumu. Un es priecājos, ka var uzsvērt, ka komisijas eh, dienesti pieņēma mūsu ieteikumus un vēlētos tāpat arī teikt, ka mums ir informācija, ka viņi ir uzsākuši ieviest un izmantot šos ieteikumus. Ļoti labi to apzināties. Un gribētu arī teikt, ka sadarbība, kas ir Eiropas eh, revizijas palātāja, un Eurostatēm ar DJ Envy, tā ir ļoti laba sadarbība, kas mums sniedz iespēju izpildīt eh, un eh, īstenot šo auditu. Lies paldies priekšsēdētāji! Jā, lies paldies, Figuredo kungs. Tagad par nākamo ziņojumu ir eh, ģenerāldirektors Pēters Vējs. īpašais ziņojums 18.2019 par eh, siltumnīcu krāsēm. Jā, paldies, ka ierūdzāt mani, kas necēt iespēju. Mums tiešām ļoti liela interese sekojam šīs komitejas darbam. Un uh, ilgspējīga izmantošana dabas resursiem, klimata un veselības jautājumi. Daudz jautājumu šeit ir apkopoti. Un uh, mēs ar lielu interesi sekojam jūsu debatēm, ir tiepaši šodien. Uh, Jā, un uh, par šo ziņojumu, ko mēs publicējām novembrī pagājušajā gadā. Gribētu īsumā atgādināt par to, kāds progress ir sasniegts. Tas parāda, šī grafika parāda, kāds progress ir sasniegts. Tāpat gribētu arī atgādināt, mēs runājot par siltumnīcas gāzu emisijām, Šeit mēs runājām par uh, CO2 emisijām, bet, uh, bet tāpat arī cita veida emisijas, NF3 emisijas, un to mēs arī sakām šajā ziņojumā. Šeit ir par progresu, kas ir sasniegts šodien, pašlaik. Tas ir būtisks. Un uh, šis mēķis 20% samazinājumu emisijās Un eh, izaicinājums, kas mūsu priekšā ir liels, un tas prasīs daudz vairāk centienu un ieguldījumu. Šis ziņojums ir kā tāds kas ir par uh, ietvaru un kas ir ar galvenajām statistikas datiem, un mēs raugāmies, vai šī statistika arī ir uzticama. Mēs šeit fokusējamies uz to, kā strādā Eiropas komisija un ko tā dara ar vides eh, aģentūras atbalstu Kopenhāganā. Šī visa darba centrā ir arī šis darbs. Mēs balstāmies uz datiem, ko vāc sešas dalība valstis - Vācija, Čehija, Itālija, Francija, Polija un Rumānija. Un ļoti labi tāda atskaita par šo darbu, ko dara arī UNFCCC sekretariāts. Kādi rezultāti? Mums ir dažas labas ziņas. Mēs konstatējam, ka komisija pārbauda un ziņo par Eiropas Savienības emisiju datiem pienācīgā veidā, atbilstoši Kyoto protokolam un IPCC vadlīnijām, un arī vēl vairāk sniedz informāciju, piemēram, par ne CO2 ietekmi aviācijā un tur arī par eh, CO2 pēdas nospiedumi, dati, datu kvalitāte uzlabojas ar laiku, un par periodu, ko mēs šeit eh, vērojām, un kādas tur ir korekcijas šiem sākotnējiem datiem, tā kvalitāte uzlabojas. Dalība valstis eh, augstu vērtē šīs vadlīnijas un komisijas vides aģentūras sniegtos datus, tas ir labas ziņas. Tagad paraudzīsimies uz jomām, kur būs nepieciešams eh, papildus progress, LULUCEF, viens no, jā, vismazāk tādiem pozitīviem stāstiem. Tā nav daļa no mēķiem līdz 2030. gadām, bet no 2030. gada tas būs eh, daļa no mērķiem, un eh, mēs šeit vēlamies, lai LULUCEF tiktu tāpat uh, apskatīts kā citas daļas, un mēs gaidām līdz 2030 gadam šeit progresu. Šeit ir diezgan tāda diezgan liela nedrošība, ne jau viss eh, lielākā līmeņa nedrošība, bet kaut kādā mērā ir zinām nedrošība, nestabilitāte attiecībā šiem datiem attiecībā uz LULUCEF. Un tas būtu tāds svarīgs punkts arī nākotnē, jo ilgtermiņa mērķi ir arī atkarīgi no LULUCEF jomas. Mēs tāpat arī šeit raugamies, kur būtu tāda laba iespēja sasniegt vēl papildus progresu, piemēram, izmantot jaunos tehnoloģijas kā satelītus. Un šeit mēs at, arī esam snieguši savu atzinumu. Tālāk mēs varam pāriet par labāku skatienu uz nākotnes uh, siltumizgāžu emisiju samazinājumu iespējām ir ļoti labi, ka ir Eiropas Savienības mēģi, kas iekļauj visus sektorus, un izņemot eh, LULUCEF un starptautisko kuģniecību, ko jūs diskutējat arī šo pēcpusdienu, pirms kāda laiciņa, ir arī ceļa kārtas daudzos būtiskos, bet nav tāda ceļa kārta lauksaimniecībai vai LULUCEF. Tas ir tāds izšķirošs punkts, ko varētu vēl uzlabot. Šajā ziņošanas ietvarā dalību valstis un eh, ziņošās iestādes tām vajadzētu veikt aplēses par to, kādu ietekmi tas atstāja uz politikas veidošanu. Komisija šeit eh, neraugās uz eksante, un eh, šeit ir attiecībā uz divām trešdaļām no šādām klimata mīkstināšanas politikas jomām. Uh, Un šeit attiecībā uz indikatoriem apmēram divas piekdēļas no šādām politikas un pasākumu kopumiem ir tika aprēķināti ar ekspost indikatoriem. Tātad attiecībā uz uh, ietekmes novērtējumu tas tādas izšķirošas jomas, piemēram, ETS un uh, lauksamacīs sektors kopīgā lauksamacīs politika, mūsu ieteikumi. Uh, Loģiski, protams, arī no šiem konstatējumiem faktiem ir, ka mēs vēlamies, lai būtu stingrākas pārbaudas LULUCEF sektorā un lai tas būtu saskaņots ar citiem sektoriem. Un eh, mēs vēlamies, lai komisija arī risinātu starptautiskās kuģniecības jomu. Tās problēmas ir ļoti svarīgi arī strateģiski raugoties tieši uz lauksaimniecību un LULUCEF ka tās arī sniegt iegūtiem, lai sasniegtu 2050. gada samazinājumu mērķus. Mums jāvajadzētu arī raudzīties uz uh, vērtējumu un ziņojumiem, ko sniedz UNFCCC un kā tas ietekmē galvenos Eiropas Savienības politikas un pasākuma jomas. Šeit vajadzētu raudzīties, vai nebūtu tāda pārklāšanās uh, Bet uh, šeit jāraugās tieši uz galvenajiem, uz izšķirošajiem Eiropas Savienības politikas uh, jomām un pasākumiem. Lai viss tā tādā īsumā šeit parādītu ir labas ziņas, ka mēs atbilstam starptautiskajiem standārtiem un ziņošanas eh, process ir kļūst labāks, ir arī izaicinājumi problēmas, lai sasniegtu šos eh, ambiciozos mērķus. Šeit ir jāveic arī zināmas izmaiņas un arī nākotnes eh, uzdevumos un eh, mērījumos, un eh, šeit ir jāveic arī turpmāk darbs. Paldies par to, kā varēja prezentēt šo. Paldies. Tagad um, došu vārdu pārstāvjiem. Nu, es un Dējas Pugē kundze ir lūgusi vārdu. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Um... Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā jūs teicāt, klimata pārmaiņas, saka Spurekas kundze, tas eh, viens no svarīgākajiem eh, vidas jautājumiem mūsu laikā komisija ir attīstījusi, kā jūs teicāt, vairāk ceļkārtas sektoriem. Un tur jāskatās, kādas ir proporcionāli ar eh, šiem visām emisijām, bet tas nav attīstīts vēl lauksaimniecības sektoram. Kādēļ saistībā ar uh, lauksaimniecības organizāciju rūpnieciskā ražošana rada vairāk nekā 40% siltumis gāžu emisijām, kas ir salīdzināma ar transportu faktiski šis lauksamniecības sektors. Un komisija tomēr vajadzētu ņemt vērā šo faktu. Ja ir šāda ambicioza jaunā kursa politika, un to vajadzētu iekļaut uh, lauksamniecības uh, politiku, kā no šī ziņojuma var secināt, kopīgā lauksamniecības politika uh, nes, ne, nav, tur nav nekāds apņes, apņemšanās par uh, izmešu samazinājumu. Gribētu jautāt, kā Eiropas revīzijas palāta plāno uzraudzīt šo sektoru nākotnē. Savos auditos to ņems vērā. Paldies! Grāties, Paldies, Spurekas kundze! Zaļo vārdā Osalivans kundze. Paldies, un paldies arī par prezentāciju. Mans jautājums ir par mērījumiem CO2 un par to, kā okeānos mērīt to tādā paļāvīgā veidā. Komisija ir jau kā 30% no, kā tā radusies no cilvēka un 20% uh, no vispasaules CO2. Tā, tā saucamā zilā CO2 ekosistēma. Piemēram, tur izmantot var āļģes un jūras augus. Kā tas tiek uh, iekļauts uh, šie ziņošanas prasībās? Un kad mums būs pilnīgas aina par potenciālo uh, un potenciāli trūkumu. Tas palīdzētu dalībvalstu valdībām pilnībā saprast, cik svarīgi tas ir, lai aizsargātu mūsu okeānus, eh, tīpaši sugu daudzveidības un klimata krīzes kontekstā. Gracias, señora Sullivan. Paldies, Osulivans kundze. Tagad ETP vārdā Novaks kundze. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju teikt paldies jums par šo visaptverošo ziņojumu ir ļoti svarīgi paļauties uz labiem statistikas datiem. Pasākums var paredzēt un plānot tikai tad, ja pareizi tiek noteiktas problēmas un tiek mēģināts rast eh, adekvāts risinājums. Es priecājos, ka jūs esat sagatavojuši šādas eh, adekvātas ieteikumus komisijai. Labprāt uzzinātu, vai Eiropas komisija ir atbildējusi un kaut ko dara attiecībā uz šiem ieteikumiem, ieviešot tos. Es vēlētos. gūt pēc iespējams uzticamākus statistikas skaitļus. Mūsu pilsoņi vairāk uzticas starptautiskajai pētniecībai un nevis uh, dalību valstu atsevišķai pētniecībai. Tādēļ tieši šo pētniecību vajadzētu veidot tā, ka tā būtu balstīta uz ticamiem skaitļiem. Laura. Paldies, Novaks kundze. Tagad. Es saprotu, ka Figreido kungs vēlējās uzstāties pirmais un pēc tam Velka kungs. Thank you, Chair. Thank you and thank you. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, parlamentā uh, deputātiem, kas uzdeva šos jautājumus. Es uh, piedāvātu, ka Pīters Valšs atbildētu par um, siltumnīca efekta gāzu emisijām un biodaudzveidību, jo jums zināmi jaunumi, kas ir saņemti pēdējā laikā. Bet es gribētu atbildēt uz jautājumiem par pareizu statistiku. Eh, kad un kā komisija gatavo jaunas izmaiņas, lai dotu atbildi šiem ieteikumiem. Kā jau es teicu savā pirmajā uzstāšanās reizē, komisija akceptēja visus ieteikumus, ko mēs izteicām, un sniedza mums arī zināmu informāciju par ieviešanu. Varu teikt, ka šeit ir specifisks un nozīmīgs uh, līmenis šajā lēmuma pieņemšanā Demesā, uh, kas ir statistikas institūtu valstu līmenī direktoru tikšanās. Un šajā tikšanās reizē jau ir atspoguļots mm, tas, kas ir ieteikumos, un ir uzsāktas zināmas izmaiņas šajā satvarā, ieviešot ieteikumus. Un šīs, šie ieteikumu, eh, tu, tos neakceptē tikai eiros, tad, un to es varu teikt par NV e ģenerāldirektorātu mm, tas nodots direktoriem valstu līmenī, kas strādā pie tā. Runājot par jautājumiem, kas saistīti eh, siltumnīca efekta gāzu emisijām. Ja atļausiet priekšsādātāji, tad es ļaušu atbildēt Petram uh, eh, Valšam. Pirmais jautājums, ko mēs darīsim nākotnē, uzraugot ietekmi uz vidi lauksaimniecībā. Es nevaru īpaši daudz apsolīt, bet mēs katrā gadījumā publicēsim kaut ko par šo ietekmi uz lauksaimniecību nākamo dažu mēnešu laikā. Jūs uzdevāt daudz jautājumu par seg emisijām lauksaimniecībā. Nu, tā tad būs atzinums nākotnē par KLP, un mēs sekosim tam. Tā tad ir um, jautājumi par to skatīties, kas notiek. Uh, saistībā uz vides aspektiem, un um, es domāju, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies un sagatavosim arī kaut ko to, ko sešu mēnešu laikā vai apmēram tā. Mēs katrā gadījumā sekosim līdzi tam. Runājot par okeāniem. Nu, skumji tas Um, ko mēs redzam. Es personīgi stipri bažījos par ietekmi. Ietekme un mums ir jādomā par piekrastes reģioniem. Mēs esam nedaudz skatījušies um, šo jautājumu, um, piekrastes jautājumu, bet vēl tur ir daudz kas darāms un, un par to mēs domāsim. Uh, Komisijas atbilde mūsu ieteikumiem, ko varētu darīt labāk. Tas mums ir ļoti laba komisijas atbilde. Komisija vispārīgi runājot ir ņēmusi vērā mūsu ieteikumus. Un dažkārt gadās, ka komisija negrib akceptēt mūsu ieteikumus, bet šai gadījumā viņi to darīja. Un tā tad eh, šeit tas varētu būtiski eh, veicināt kvalitātes uzlabošanu nākotnē. Paldies! Lielas paldies abiem runātājiem. Ar to tad noslēdzam šo punktu. Tagad 19. pēdējais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar komisiju par svinu munīcijām. Komisijas vārdā tehnoloģiju veselības eh, direktorāta vadītājam vārds Petinelī kungam. Paldies priekšstādātāju, mm, godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt komisiju par šo viedokļu apmaiņu un iespēju iepazīstināt mūs par jautājumu saistībā ar šaujam ieročiem un tajos izmantoto svinu. Tas ir diezgan tehnisks jautājums, tātad paldies. Pirms iedziļināties situācijās izklāstā un rīča regulu, eh, centīšos izskaidrot dažas tehniskas detaļas, kas varbūt būs tādējādi labāk saprotamas. Eh, par ko mēs runājam definīcijas? Šaujam ierocis ir ierocis, eh, kur, um, kas tiek pielādēts Um, iekšpusē ir, uh, bo, um, ir lodes vai, uh, teiksim, skrotīm pildīts lodes. Un šeit jūs redzat kreisajā pusē, um, labajā pusē jūs redzat uh, šauteni. Šautene izmanto lodes. Tātad tās ir individuāli, tātad individuāli šāviņi. Vispārīgais termins šaujam ieroči uh, nosedz abus jēdzienus, tātad tur tiek izmantota munīcija. Tagad kāpēc mums jāierobežo svina klātbūtne vidē? Kā jūs zināt, svins ir augsti toksiska viela gan cilvēkiem, gan dabai. Starp 18 līdz 20 tūkstošiem tonu katru gadu nonāk vidē pēc medībām, kurās izmanto šaujamieročus ar svinu. Un 4 līdz 5 tūkstoši tonu, tā skaitā mitrājos saindēšanās ar svinu katru gadu nogalina apmēram tūkstošu, vienu miljonu putnu un vienus līdz eh, divus eh, miljonus eh, putnu ārpus meklējiem dalību valstīs ir nonākta vienošanās par gājputnu, gāj, ūdensputnu aizsardzību. Eh, APW. Eh, nu, Un eh, at, tas attiecas uz medību aizliegumu mitvājus, cik ātri vien iespējams. Un jau tiek samazināts svinā izmantojums šajās jomās, bet nav īsti konsekventi. Ir divi aizsardzības līmeņi. Uh, Eh, bet migrējošie ūdensputni šķērso daudzas dalībvalstis, eh, un tad eh, jautājums, ka dažās dalībvalstīs ir mazāk ierobežota šaujamieroča svinu izmantošana vai pat vispār nav ierobežota. Svins ne tikai putniem kaitē, arī cilvēkiem, bet teiksim, ēdot nomedīto gaļu, uh, un, un citādā veidā saindēties ar svinu, kas nonāca vidē. Svins vide novedis pie tā, ka ir nepieciešams rīča regulā noteikti arī ierobežojumus šaujamieročiem ar svinu. Mitrājos. Mitrājos tas ir ierobežots, tas attiec tikai uz šaujam ieročiem, kas izmanto svinu kreisajā pusē un tikai mitrājos šie ierobežojumi. Tas ir viens. Otrs ierobežojums, kas attiecas uz trīs dažādām sugām. Cit, šaujam ieroču ar svinu izmantošanu nevis mitrājos, bet citur. Cita munīcija, kas izmanto svinu, teiksim, lodes, ko jūs varat redzēt slaida labajā pusē. Uh, Eh, kā arī svins, ko izmanto um, zvejas materiālos. Eh, teiksim, eh, tur ir dažādi izstrādājumi, ko šeit redzat, ko iemet um, ūdeni, un tur pastāv arī līdzīgs risks. Un uh, Tātad tas viss ir mums jāaplūko. Saskaņā Rīč regulu komisija var prasīt Eiropas ķimikāliju aģentūrai sagatavot attiecīgos priekšlikumus. Mēs runājam pašlaik par procedūru. Ja iespējams nākamais slaids, tad labi. Kādai procedūra? Komisija var prasīt Eiropas ķimikāliju aģentūrai sagatavot eh, eh, materiālus par ierobežojumiem. Tas ir eh, starta punkts šajā procesā. Aģentūra darbojas pēc šādas pieprasījuma. Ir eka zinātniskā komiteja, kas izvērta Uh, šos jautājumus, un tur ir eksperti, no, ko nominē dalība valstis. Sagatavo uh, viedokli atzinumu par riska novērtējumu un sociālo-ekonomisko analīzi. Uh, tiem ir 12 līdz 14 mēneši, lai to izdarītu. Tas, tas, tas ir otrais solis. Nākamais Tātad dosie, ko sagatavo ECA, tiek nodots sabiedriskā apspriešanā. Un tad ir komentāri, un šajā apspriešanā pēc zinātnieku atzinuma tas tiek finalizēts. Pēc visiem šiem soļiem sākotnējie materiāli tiek nodoti komisijai. Un, ja pastāv nepieņemams risks cilvēkam vai vidē, cilvēku veselībā vai vidē, tad komisija sagatavo priekšlikumu par ierobežojumiem. Tā ir piektā šajā gadījumā rindiņa šajā slaidā, kur mēs esam šeit attiecībā uz diviem piedāvātiem ierobežojumiem. Pirmajam šaujumu ieroču ar svinu ierobežojumiem tikai un tikai mitrājos. Tas ir labi pavirzies uz priekšu. Komisija jau ir sagatavojusi ierobežojumu priekšlikumu, un tas tiek diskutēts Rīča komitejā ar dalību valstīm. Uh, Mēs esam ceturtajā rindiņā šajā slaidā. Eiropas parlaments ir infor, tiek informēts par situāciju komentoloģijas reģistrātu. Šodien diskusijas dalību valstis turpinās, un mēs vēl neesam sasnieguši pietiekamu konsensu, lai virzītos tik tālu, ka balsotu rīču komitejā. Galvenie jautājumi diskusijā ir tie, ko uzdeva jūs šeit parlamentā. Mitrāju definīcija, um, aizsargājamo zonu uh, izmēri apkārt mitrājam un jaunu noteikumu izstrādi. Mēs esam šeit piektajā slaida rindiņā. Tātad uh, mēs uh, aicinājām dalību valstīm Rīču komitejā balsot par to. Un piemērojama ir e, regulējošā procedūra ar izpēti. Ja balsojums ir pozitīvs, tad parlaments un padome nosaka trīs mēnešu periodu, lai izvērtētu pasākumus. Uh, Pretējā gadījumā komisija nevar pieņemt pasākumus. Tas notika jau pagājuši eh, nedēļa, kad parlaments noraidīja piedāvājumu par atlikušo svinu eh, devicai. Otrais ierobežojums. Citās teritorijās nekā mitrāja un izmantoja citu munīciju, piemēram, lodes un arī zvejas rīki Tas ir sākotnējā stadijā. Komisija EKA ir jautājusi 2018. Eh, gadā sagatavot sākotnējos materiālus. 2018. Eh, gada septembrī tika konstatēts, ka ir pietiekami daudz faktu, lai pieņemtu ierobežojušos pasākumus svinā izmantošanai šajās eh, vides teritorijās. Kad EKA iesniegs šī gada uh, oktobrī uh, Zinātniskajā komitejā materiāls, tad uh, mēs īstenosim sabiedrisko apspriešanu un atzinums tad varēs nonākt komisijā, uh, lai turpinātu darbu apmēram 2021. gada beigās vai 2022. gada sākumā. Par šo otro ierobežojumu tad mēs pagaidām esam tikai joprojām pirmajā rindiņā šajā slaidā redzamo pasākumu klāstā. Runāju tādu par š, tik tālu par šo situāciju, un te es arī apstāšos, un, protams, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Muchas gracias, señor Lielas paldies, Petinelī kungs. Iesākumā ETP vārdā došu vārdu Līzes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, direktoru kungam no komisijas. Es domāju, kas attiec uz pirmo pasākumu. Lieta ir skaidra. Ir starptautiska konvencija un jau 24 dalībvalstis to ir īstenošanas, īstenojošas ir skaidrs, ka Eiropas komisija arī ļoti stingri ir uh, īsteno šo dokumentu. Jā, un, protams, uh, šīm indīgajām lodēm tas ļoti negatīvi ietekmē vidi. Es arī priecājos, ka komisija ir paredzējis pietiekami daudz laika attiecībā uz nākamo pasākumu plānošanu. Tur vajadzētu drusku apsvērt, vai vides ietekmi uz vidi, vai pat cilvēka veselību vai tā ir vai nav, ja, piemēram, ja tas viss tiek kontrolēts, piemēram, slēgtā telpā, ja tas viss tiek veikts, ja to eh, sportisti, šāvēji to izmanto, tad eh, mums nevajadzētu tiešām pašaut pāri mērķim. Jāraugās precīzi, kur tiešām ir kaitējums veselībai, kur ir kaitējums vidē, tas ir jārisina, bet pilnīgs aizliekums izmantošanai svinam jebkurā pozīcijā vienalga, kur, manuprāt, tas būtu pārspīlēti. Tādēļ es lūgtu komisiju šeit uh, izrādāt uh, līdzsvarot priekšlikumu un koncentrēties uz tie, tām jomām, kur patiešām videi un veselība kaut ko var panākt. Paldies! Grāta, senjor Līsē. Paldies, Līzes kungs. Tagad Maginesas kundzei vārds. Paldies, priekšsādātājs. Redzu, ka man ir eh, laiks, bet jo ir simtiem organizāciju, mitrāju organizāciju īrijā, kas nāk uz klajā ar priekšlikumiem. Paldies komisijai. Uh, Eh, par informāciju, un es esmu ar interesi sekoju līdz šim jautājumam. Trīs lietas, ko jūs eh, minējāt par buferzonu lielumu, pārejas periodu un mitrāju definīciju, kurums ir grūtības panākt pietiekam atbalstu komitejā. Es vēlētos eh, papildu informāciju par šīm lietām. Mitrāja definīcija rada bažas vairākiem medniekiem īrijām. Vai tur arī ir sausās eh, kūdras zonas, vai jūs varētu to man precizēt. Bet tur ir vēl vairāk uz spēles. Ja runājam par medību organizāciju īrijā, viņi ir pilnīga, pilnībā pret svina loža aizliekšanu. Viņi saka, ka netiek ņemtas vērā bāžas mm, putniem viņu labturībai, jo ja būtu tērauda, Mm, lodes, tad tas ļoti eh, būtiski atsauktos uz viņiem. Tāpat vajadzētu arī mainīt eh, pašu šaujam ieročus. Es pat neesmu eksperta, bet acīm redzot, tas rada milzu bāžas. Un tad ir arī viedoklis, ka nebūtu ievērot samērīguma princips. Šis priekšlikums neatbilst saistītajiem ar svinu riskiem. Vēlreiz uzsvēršu, es neesmu eksperta, bet vēlētos noskaidrot, ko vairāk. Kā tad ir? Šķiet, ka šeit priekšlikumā nav vienbalsīgas piekrišanas, tamdēļ mm, var saprast medību organizācijas paustās bāžas, varbūt komisija varētu sīkāk paskaidrot to, ko es nu pat minēju. Tāpat ir jautājums par to, cik uh, svarīgs, cik nopietnas risks ir eh, videi un eh, cilvēka veselībai, tur es arī vēlētos dzirdēt atbildes. Kolēģi, vēlreiz teikšu, ka šis temats ir radījis milzu bāžas eh, mednieku vidū. Viņi ar mani bieži nesazinās. Uh, Mm, viņi parasti nodarbojas ar medībām, bet acīm redzot, te ir kaut kas pilnīgi nesamērīgs, kas ir plānots, un cenšos izsvērt viņu bāžas par eh, kaitējumu videi un veselībai, kas eh, ir aktuāls jautājums, un tad cenšos noskaidrot, vai šis priekšlikums pašreizajā versijā ir samērīgs. Komisija atbildē varētu kliedēt šīs bāžas, un jo īpaši uh, to, ka te noteikti komitejā ir arī iebildumi ne tikai es domāju par manas valsts medniekiem, bet arī citiem medniekiem. Paldies, Maginesas kundze, tagad es eh, un D vārdā Šahima kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mums. Uh, kā PTO norādīja, nav droša svina līmeņa, jo tas ir bīstams dzīvniekiem, cilvēkiem, videi. Tāpēc šis priekšlikums eh, tur nevajadzētu ņemt vērā mednieku iebildumus, jo mitrā ir tik svarīgi zonas putniem, ūdens putniem, arī ūdens kritumi ir ļoti svarīgi. Un te vidē eh, sporta, šaušanas un medību dēļ svinis nonāk vidū, vidē. Tas rada akūtus toksikoloģiskus efektus, to starp nāvis gadījumus. Tāpat iespējama sekundārā sāindēšanās ēdot ūdens putnus. Vēl viens svarīgs temats ir, ka mitrai rada arī dzērāmā ūdens iespējas. Tagad tas tiek piesārņots no šaujam ieročiem. Es mitrājos svina līmuns varētu būt līdz pat 87 tūkstoši tonnu gadā. Tāpat arī neskaitāms svina daudzums nonāk vidi sporta šaušanas dēļ. Ir ļoti svarīgi, lai komisija nāk klajā ar intensīvu plānu, kā cīnīties ar svinu, ne tikai mitrājos, bet arī citās sauszemes daļās. Uh, Tad nu, man ir jautājums, kas eh, bloķē pasākumus ekspertu komitejā? Jo, cīm redzot, eh, nu, šis darbs nevirzās uz priekšu. Paldies! Tagad eh, dalīkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos veltīt dažas minūtes, lai paustu bāžas. Paldies komisijai par prezentāciju! Es redzu, saredzu riskus videi cilvēku veselībai, kas izriet no svinā izšaušanas, tāpat šie riski ir mitrājiem. Es piekrītu komisijas argumentācijai, tomēr vēlētos atgādināt tai par nu, pašu teikto 29. punktā, kad jūs uzsvērāt vajadzību pēc pasākumiem, kas būtu ne tikai efektīvi, bet arī vienkārši un taisnīgi. Uh, paskaidrošu, kamdēļ es to pieminu. Es nāku no Maltas. Malta ir ļoti maza sala vidusjūrā, ko aptver, protams, jūra. Mums ir mednieki, sporta, šaušanas entuziasti kā citās valstīs. Un tāpat arī ieroču kolekcionāri ir nobažījušies. Es sākotnēji nevarēju saprast viņu problēmas, jo, cik saprotu, tad Tie mitrai, kur eh, aizliegtas medības netiek skartas, bet tad es sapratu, ka galvenā problēma ir mitrai definīcijām, uz kur paļaujas komisija. Jo komisijas regulas projektā jūs ļoti skaidri norādat, ka jūs balstāties uz mitrāju definīciju, kā tā izmantota Ramsāras konvencijām. 1971. gadā. Tur mitrājās iekļautas arī ūdens zonas, kas ir stāvošas vai gustībā. Tāpat ir arī jūras ūdens zonas iekļautas. Tātad ir arī piekrastes jūras ūdeņi ap salu. Tādējādi definīcija būs uh, plaša ietekme arī uz eh, salām, kā piemēram Maltu. Netiek ņemtas vērā valstu specifikas. Maltā netiek eh, mitrājos vai jūras eh, ūdeņos, kur ir sešu metru dziļums vai mazāk atļauts. Un te šajā priekšlikumā teiktais nozīmē, ka buferzona būs uh, Vairums piekrastes zonas salā, neņemot vērā salas lielumu vai apbūvēto zonu. Es vēlētos saprast eh, no komisijas, kā tā plāno risināt šo problēmu, jo te ir jautājums, kur viens risinājums nepalīdzēs mm, visiem. Te eh, izriet arī citi jautājumi. Eh, tiek minēts arī, ka svina alternatīvas ir plaši pieejams, tehniski īstenojams un ir iespējams eh, īstenot, bet eh, cilvēks man sāzinājās, teica, ka varētu domāt, ka pašreizējie šaujamieroči ir tādi, kuros var izmantot bez svina materiālus. Bet eh, šie entuziasti teica, ka tā nav. Nu, un tādējādi šie entuziasti saka, ka vairums svina, ko viņi izmanto, tiek atgūti atpakaļ un atkārtot izmantoti. Un šeit komisija to neņem vērā. Ko jūs domājat darīt šajā ziņā? Un visbeidzot, mm, šaujamieroču īpašnieki teica, ka ja notiks pārēj uz citu materiālu, kas nebūs svins, tas nozīmēs, ka daudzi šaujamieroči, kas izmantot Eiropā, vairs nevarēs tikt izmantot, viņi būs novecojuši. Kas būtu pretarguments? Paldies! Tagad arī ņūvārdā Torbelkungs. Paldies, priekšsādātājs, vēlētos iesaukumā teikt, kur tad mēs, kāda ir situācija? Man ir 12 kalibra šaujamierocis, es eh, to ieguvu no savā sievas tēva. Es nedalos ne ar sievu, ne ar suni, bet eh, lūk, savu, ar savu ieroci esmu gatavs dalīties. Nu, ir sena vienošanās. Paldies, Aksel, starp ar Eiropas mednieku asociāciju, kur netiek paredzēts svin izmantošana medībām mitrājos. Es domāju, ka tur ir vie, vienprātība, ka nevajag svinu mitrājos. bet ja es medītu Somijas mežos un izmantot šaujamieroci ar svinu. Un izmantotu tā raudu. Es domāju, ka es eh, esmu visai precīzi šāvējs. Labāku notēmēt. Dažas no lodēm noteikti nonāks kokos, kas nozīmēs, ka ne viena koku pārstrādes rūpnīca nepirks šādus baļķus. Tad vajadzētu arī sapratni no komisijas puses. Ja tiek atļauts lietot svinu, piemēram, tādos gadījumos, kur svins nerada tik lielu kaitējumu, kā tas ir eh, mitrai gadījumam. Tātad īsumā tas būtu tāds zināms kompromiss. Es domāju, ka katrs saprātīgs cilvēks to varētu pieņemt. Paldies, Tarbelkungs! Tagad ideja Hakarēnam kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, Svins ir vislabākais materiāls ētiskai medīšanai un sporta šaušanai. Ja jūs izšaujat daudz šāvienu, tad citi materiāli ir dārgāki. Beigu beigās, un tur ir arī citas problēmas, kas no tā izriet. E, kāpēc ekonomiskais ietekmes e, novērtējums ņem vērā tikai medības? Tiks ietekmēti arī citi šaušanas gadījumi. Tāpat novērtējumā bija ņemti mitrāji. Nu, te par buferzonām arī īsti nav skaidrs. Vajadzētu ņemt vērā redzamo ūdeni, stāvošo ūdeni. Te ir jābūt uh, līdzsvaram ar potenciālo bīstamību šāda veida aizliegums ir spēkā vairumā dalību valstu, vai tas ir reģionāls aizliegums atkarībā no sugām. Šāda veida aizliegums varētu darboties, bet eh, daudzskaitlīgās valstīs būtu ļoti grūti izsakot līdz aizliegumam. Grūti arī būtu noteikt, kur eh, ir robežas atļautajām aizliegtajām zonām sporta šaušanu nevajadzētu Nu, ņemt vērā. Nu, tur var atrast citus risinājumus. Somijā vajag iegūt atļauju, lai šautu, un tāpat arī citi materiāli, kas varētu tikt izmantot, ir saviem riskiem. Komisija neņem vērā tēraudu, kas ir aizliegts šaušanā vides apsvērumu dēļ. Šie aizliegumi tā īsti arī nav izvērtēti. Komisijas nākamais lielais priekšlikums jau ir procesā. Un tad tādi ideoloģiski apsvērumi, acīm redzot, to ir vadījuši, kur mērķis ir pilnībā aizliegt civilieročus Eiropā. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai pieliktu punktu šādai patvaļīgai aizliekšanai. Un tad daži jautājumi, kas tad eh, seks izmaksas par šaujamieroči, kas vairs nav izmantojams. Tāpat arī monitorings, lai uzraudzītu šos eh, noteikumus, būs, eh, astron būs astronomiskas izmaiņas. Eiropas Savienība nevar eh, piespriest kriminālu vai administratīvos aizliegumus un dalību valstu likumdošanu, un citādi tāda bezzobainas aizliegums būs. Vai dalību valstīm pašām būs jāpieņem likumi par šo tēmu? Uh, Un tas var būt pretrunā ar noteiktu valstu konstitūcijām un arī apvērš pierādījumu pienākumu, kas nav daļa no līdzlikumdošanas. Tas sarežģīs mednieku dzīvi, industrijas eh, dzīvi, asociācijas cietīs, mednieki cietīs, ieroču industrija, pat eh, armija izjutīs ietekmi, armijas uh, rezerves tiks ietekmētas, vai to var saukt par samērīgu priekšlikumu. Paldies! Tagad DKR Fjohkī kungs. Paldies priekšsēdētāji! Godātajiem deputātiem, kas tik daudz nezina, bet pret svinu ir trīs dažādas lietas - atļaujas process ko paredz rīč, daudz kur ir divi, ir mitrājos aizliegums un tad ir pilnīgs aizliegums arī citos gadījumos, tos ar par izvējā, ja mēs raugāmies no rīča atļauju procesa, tad svints eh, tika ieviests, ņemot vērā to, cik daudz tas tika izmantots un cik tas bija pieejams, bet nu, mēs tagad mēģinām atteikties no uh, svīna, kas e, tiktu izmantots, bet nu, mums vajadzētu prioritizēt tā izmantošanu, jo 80%, ja ne 85% svina nu, tiek e, izmantoti arī citos gadījumos. Uh, akumulatoros. Un tad eh, vēl viena lieta. Ja tiktu aizliegta svīna izmantošana metāla formā, kā vielas izmantošana, ka, un tas 2,2 eh, līdz 3% IKP ietekmēt, un tad Turcija, Ziemeļāfrika, ASV būtu ieguvējs, tas arī ir ļoti svarīgi, jo mēs tur runājam par tūkstošiem darba vietu. Ja mēs tagad runājam par ierobežošanu, es eh, arī sakoju līdzi ASV procesiem, ka tika aizliegts eh, svins mitrājos, un es tur runāju par 40 gadus vecu vēsturi. Es labi zinu, kas eh, darbojas, kas nedarbojas, un tur ASV. Uh, ja tur daudz trūkumu, bet ir arī ļoti pragmatiska, praktiska pieeja. Viņa teica, nu jā, jūs nevarat izmantot svinu, lai uh, medītu pīles. Un viss, un tad viņi paredzēja uh, finansējumu, lai atkoptu uh, mitrājus uh, šīm sugām. Un tagad var redzēt, ka zosis un pīles eh, atkopjās. Problēma ar ierobežojumiem mitrājos ir eh, nevis pati ierobežošana kā tāda, jo vairums mednieku varētu tai piekrist, bet gan ļoti plašā izplūdusī mitrāju definīcija. Principā jūs liekat uh, medniekiem izmantot savu um, GPS, lai saprastu, vai viņi atrodas mitrājos vai nē. Un tāpat vairākās valstīs, tas pieminēšu īpaši Itāliju. Ja jums ir um, svina šau šīs patronas, un jūs ar tām ienākat mitrājos, tas jau ir pārkāpums, un līdz ar to tas nav taisnīgi pret vairākiem pilsoņiem. Ja jūs runājat par uh, svina aizliekšanu, tad, nu, tad ir jāizliedz arī pati uh, sporta šaušanu. Un ko tad mēs aizlieksim svinu arī tad, kad būs sacensības, un tad uh, olimpiādē arī ar citiem materiāliem šausim, vai mēs liksim saviem sportistiem trenēties citviet. Nu, tāpat arī ir eh, šīs eh, organizācijas, eh, iestādes, kur var šaut pa mērķi. Viņi ļoti daudz iz, investējušas, lai apstrādātu, pārstrādātu uh, svina materiāls. Tātad viņi cenšas darīt eh, ko labu videi, bet tagad jūs eh, Eiropa sakat, nē, jūs tā vairs nevarat darīt. Diemžēl eh, tur ir 900 eiro uz tonu, un par to ir jāmaksā. Praktiski jūs nogalināt tos labos cilvēkus, kas cenšas pārstrādāt šo materiālu visu šo gadu garumā un cenšas ko labu izdarīt videi. Nu, tāda ir šī pozīcija. Es domāju, ka svina gadījumā mums nav problēmu, ja paraugāmies uz eh, zinātniskiem pētījumiem, kas runā par kaitīgumu, jo īpaši uh, uz bērnu veselību, bet svinu var kontrolēt. Ir 40 gadu pieredze industrijā, kas rāda, ka var veikt šādu kontroli. Ir daudz datu, kas eh, runā par svinu. Uh, Un es eh, tiešām lūgtu komisijai izvēlēties ilgtspējīgu un samērīgu pieeju, jo mēs vēlamies eh, gūt vislabākos eh, rezultātus, neiznīcinot industriju. Un tad, nu, pēdējais punkts ir tāds, ka jums kā komisijai vajadzētu ņemt vērā, ka svina lietošanas aizliekšana īpaši ietekmēs vidusjūras reģionu. Uh, īpaši nabadzīgākos medniekus. Visi šie cilvēki, un es runāju par vienu miljonu mednieku, viņi to redzēs kā birokrātisku pāvēli no Briseles, un viņiem tas ļoti nepatiks. Mūsu morālais pienākums ir parī, pala, parādīt, ka Eiropa mēģina darīt uh, pareizās lietas Eiropas pilsoņiem, nevis ko citu. Lielas paldies, Fiokīgungs! Nu, tagad VTP eh, Novaks kundze. Paldies! Ierobežojot un kontrolējot uh, eh, svina sastāvu skrotīs, uh, mana pozīcija ir tāda, ka komisija nav pilnībā var atrasināt šo problēmu pareizā veidā. Šis priekšlikums neierobežo svienu lietošanu ložu vai skrošu ražošanā, bet tas fokusējas uz aktivitātēm lietošanā. Gala lietotājs jau nevar zināt uh, tieši kāds sastāvs ir uh, lodēm vai skrotiem. Tas ir ražotājs, kuram jānodrošina, ka svins eh, tiktu aizstāts ar eh, citiem materiāliem lielākā mērā. Tādēļ eh, nav skaidrs, kā šie ierobežojumi tiks īstenoti, ja šeit runā ir par atsevišķām personām, kuras nemaz nezina skrošu sastāvu. Priekšlikums, priekšlikumā nav izdevies uh, nodrošināt pilnību norāde, kā pasākumi tiks ievies. Mans jautājums komisija ir tāds, vai ir eh, taisnība, ka ražotājs nav pietiekami iesaistīts un pārāk lieli sloks ir uzlikts galalietotājiem. Gracias, senora Novak. Paldies, Novaks kundze. S un D. Tagad Spule kundze. Panie przewodniczący. Paldies priekšsēdētājiem. Svins ir ļoti indīgs, dabā viņš eh, nenoārdās, viņš ir augsnē, ūdenī, cilvēku organismās. Mazākie dzīvnieki pat var nomirt no svina, tīpaši bīstam tas ir grūtnieciem un bērniem. Mums esam svinu no nu, tā tiekušies daudz kaut kur, bet tomēr munīcijā tas vēl joprojām ir. Un Polijas eh, organizācija norāda uz to, ka mednieki 400 tūkstošu tonu svinu izšauj. Putni iespējams to apēd un viņi nomirst. Tādēļ es arī atbalstu Eiropas komisijas priekšlikumu, ka vajadzētu aizliegt sviena munīciju. Man ir jautājums, kā komisija nodrošinās, ka šis priekšlikums eh, netiks vājināts ekspertu darba grupās. Kad mēs varam gaidīt, kad būs tāds plašāks aizliegums? Tā, lai sviena munīcija attiektos, aizliegums attiektos arī uz citām jomām. Paldies, Spurek kundze. Tagad no EKR Kurla kungs. Signor Prezidente, signori kolēģi. Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, konstatēju, ka komisijas prezentācija par šo priekšlikumu šķiet tāda, ka mm, tiek eh, rādīts, kā cīnīties pret eh, medībām, izmantojot uh, rezumētos datus, kā vairāk nekā miljons uh, bojā gājušu putnu, uh, kas izkliedēja tā veidā teritorijā. Tā tad uh, tiek runāts par 18, 20 tūkstošiem uh, tonu, un uh, daži saka par uh, 500 tonnām. Uh, Dati stipri atšķiras. Ja mēs runājam par šo jautājumu balstoties uz ideoloģisko nostāju pret medībām, tad vienkārši mēs, tā, tā ir uh, ideoloģiska diversija pret medībām un medniekiem. Tātad, ja šeit novērtējam attiecīgo darbību. Ūdensputnu skaits, kas ir Eiropā, tad uh, to samaz, skaita samazināšanās saistītā dzīvotņu uh, apdraudējuma. Vēl pastāv uh, mitrāji, kurās ūdens putni var turpināt uh, dzīvot, uh, vairoties, un tas zināmā mērā ir pat pateicoties medniekiem. Medība nav problēma. Medības ir daļa no risinājuma. Kāds, kas pārzina labi šo uh, tematiku. Tas esmu es, un es runāju kā tāds, kas pazina. Un šeit mums jākonstatē, kādi ir objektīvie elementi, jākonstatē, ka ūdens fauna pieaug tieši tāpēc, ka ir saglabāšanas un pārvaldības pasākumi dzīvotnēm tiek ievēroti. Tātad svina munīcija. Ja mēs atstājam malā ideoloģisku aspektu cīņā pret medībām, kāpēc tiek izmantots svins? Tāpēc, ka svins ir smagais metāls, kas, pār, kas deformējas tad, kad ienāk dzīvniekā un rada tūlītēju ietekmi un nogalina dzīvnieku bez nevajadzīgām ciešanām. Ja Tātad izman, tāpēc izmantojas vinu, ka tam ir balitis, balistiskās īpasti, īpašības, kas ir labākas nekā citiem metāliem. E, visā pārējā, ja mēs izmantojam citus metālus, kā teiksim tērauds, kas ir daudz cietāki un nedeformējas, tad būs daudz ciešanu, jo nebūs letāla iznākuma dzīvniekam un viņš mirs eh, kaut kur citur teritorijā. Rezultāts būs daudz sliktāks salīdzinot ar to, kas ir ar svinu. Tas ir jautājums arī par cilvēku veselību, kā tika teikts. Mēs izvērtējām, cik, cik nonāk visā Eiropā caur ūdeņiem un dzīvniekiem. Mums dzeramajā ūdenī ir arī svins, bet par to neviens neinteresēs. Tagad runājot par ietekmi uz uh, savoļas faunu. Nu, ir sava veida tāds kā saturnisms patoloģija, ka, um, nu, ka teiksim, apē, uh, apē, apē, ka gribas apēst svinu, uh, nu, es teiktu, ka savvaļas dzīvnieki nav raduši baroties ar, uh, ar svinu. Un, ja viņi apēstu lielu daudzumu um, svina, ciešot no saturnisma, uh, nu tad vajadzētu domāt par šiem lielajiem svina daudzumiem uh, ūdens putnos. Uh, ja, tas, uh, nu, tas būtu drīzāk, šeit svins nonāk drīzāk intramuskulāri, nevis uh, ēšanas procesā, caur barības vadu. Uh, ir starptautiskie nolē, nolīgumi un konvencija Itālijā, un vairāk nekā 20 valstis ir parakstījušas šīs <clears throat> vienošanās, lai uh, um, runājot par svina izmantošanu mitrājos, kas, eh, protams, ir Natura 2000 teritorijas, un, piemēram, Itālijā visas Natura 2000 teritorijas ir tās, kurās ir aizliegts izmantot šās eh, munīcijas ar svinu. Uh, lai pārbaudītu, vai tiešām tiek izmantots kāds cits metāls, nu, tad tas būtu pozitīvāks elements. Redzējām, ka daudzās valstīs ir vēlme pa pakāpties soli atpakaļ, jo uh, svinam ir labāki raksturlielumi un runājot par vieglajiem metā, vieglākiem metāliem, ko varētu izmantot. Uh, tad balistiskās uh, īpašības, kas būtu optimālas, lai nonāktu pie tā, ka mēs uh, garantējam rezultātu, tad vajadzētu palielināt uh, um, lodes ātrumu. Tas būtu uh, izmantot ne tikai mitrājus, bet arī citu. Uh, citādāku tas varētu mainīt pavisam citu situāciju, jo pašlaik uh, nu, š, nav iespējamas pašreizējos šaujamieročos izmantot tāda veida tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka visus šaujamieročus būtu jānomaina. Uh, jāskata šis priekšlikums ar ļoti lielu uzmanību. Pēc pretējā gadījumā mums varētu būt ideoloģisks pagrieziens, un mēs nerisinātu problēmu racionāli, bet tikai ar vēlmi sodīt un nepamatoti sodīt medniekus visā Eiropā. Gracias. Lielas paldies! Lūdzu, mēģināsim izteikties īsāk, lai varētu eh, pabeigt laicīgi. Bondras kungs, nē, nu tad eh, no zaļajiem Paulus kundze. Thank you very much, chair. Um... Paldies priekšsēdētāji, man jāatzīstas, ka esmu drusku pārsteigta par diskusijām, kas pašlaik te notiek. Vai nu, kāds atceras? Markots Vāstrēmas vārdu. Markota Vāstrēma bija komisāra vidē laikā, kad šis tika parakstīts. Tā ir vienošanās starp FSI un Pārlaiva. Tā ir vienošanās pa, no mednieku asociācijas un vidas aizsardzības asociāciju, ka, ko parakstīja Žibēs Dukā no FSSI un Mišela Rants. Un šis dokuments no 2004. gada ir, un šajā dokumentā punkts ir par, kas attiec uz abām organizācijām, uz abām, nevis tikai uz vienu, proti ka vajadzētu pamazām atteikties no Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk no svinlodēm, bet jebkurā gadījumā līdz 2009. gadā pats vēlākais. Paraugoties uz savu kalendāru šorīt, tagad ir 2020. gads. Tā tad ir bijusi vienošanās, ko ir parakstījusi arī mednieku asociācija. Jā, bet uh, ilgi atpakaļ, jā, jūs atceraties, bija runa par eh, visiem ieročiem un lodēm. Paldies komisija, ka tā uzsāka rīkoties šajā jautājumā, un patiešām ir eh, mums eh, jāturpina šī jautājuma risināšana. Tas ir viens no jūtīgākajiem, attiecīgi vienam jūtīgākajiem ekoloģiskajām teritorijām. Ja jūs klausāties uz zinātniekiem, nav runa par to, vai mums ir 4000, 400 tūkstoši vai 500 tūkstoši tonnas. Nav vienkārši tāds drošs līmenis uh, eh, svinretošanā, un es ceru, ka. Vai tad jūs vācat šīs izšautās svinu rodas, lai to visu, un kā jūs iedomājaties, kā to visu varēs kontrolēt? Un turklāt vēl tā nav rūpniecība kāds mums kaut ko deva jāaizsargā, lai nodrošinātu, ka mums būs simtiem tūkstošu cilvēkiem, kas tur strādā. Tās ir tiešām indīgas uh, vielas, un tās tika izmantotas kā izklaide un kā brīvajā laikā, un tas nav kaut kas tāds aizsargājams. Un uh, šāda veida munīcija, gribētu teikt komisijā, ja ir, uh, lūdzu, dodieties pie padomes un uh, dalībvalstu, dalībvalstiem padomu vajadzētu panākt to, ka, un jāraugas arī, kur tās jau ir aizliegts svins, un mums ir tiešām jā, jādabū šis status. Uh, jā, paldies priekšsādātāji. Melo kungs. Tiešām ir interešu konflikti. Mans interešu konflikts ir Gribu teikt, ka esmu sporta šāvējs un mednieks. Un tad, kad es runāju par uh, dzirdu kaut ko stāstot par medniekiem, un to saka cilvēku, kur vispār nav ne jausmas, par ko ir runa. Un šo priekšlikumu norēda ļoti maza grupa. Portugāles eh, parlamentā tā ir pārstāvēta. Visas partijas, sociālisti labējie kreisie to noraidīja, arī komunisti to noraidīja, ļoti labi, ka noraidīja šo priekšlikumu. Vēlētos, lai man parāda, jā, kas tad gau galā ir saindēts ar svina munīciju, kāds cilvēks, atnesiet man to cilvēku šeit parādiet, parādiet, kas tad ir saindēts. tikai viena organizācija, kas parakstīja, viena mednieku asociācija, tā nepārstāv visus. Mani, piemēram, tā nepārstāv, kas parakstīja šo dokumentu. Svienu izmanto ne tikai medībās, bet arī to izmanto sporta šāvēji. Šodien ir tā, ka daudz sporta klubi savāc svinu un svins ir eh, sporta asociāciju telpās, viņi savāc šos līdzekļus atkal izmanto vēlreiz. Tas faktiski ir ļoti ideoloģisks jautājums. Runa faktiski nav par svinu. Runa ir par to, jo svins patiesībā ir daudz, tas ir ēkās, mājās, sabariskās ēkās. Šeit runa ir ļoti ideoloģiska, runa ir par medībām, un atkal un atkal parlamentā Agrāk tā bija vecāna direktīva, tagad ir runa par svinu medību sakarā. Man ir tāda sajūta, ka noteikti uzņēmumi Eiropā dzīvo no demonizācijas uh, iesaistīts daudzas valsts, Portugāla, Spānija, Vācija, cik daudz darba vietu šeit ir iesaistītas. Es labprāt gribētu zināt, kas tad veids šo pētījumu, kas darbojas līdzi šajā pētījumā, cik daudzas personas ir saistītas ar ražotājiem, cik daudz personas ir pašas iesaistītas medībās, cik daudzas ir valdībās, institūcijās, kas regulē medības. Un ziniet ko? Kā? kāds ir svins, ja es to izmantoju savā munīcijā, vai to man kāds var pateikt? Vai jūs tiešām zināt, ko to var aizstāt, kas attiecas uz eh, pašreizējo aktuālo situāciju? Ko varētu izmantot vēl ieročos? Vai jūs zināt, kāds svins ir? Vai jums ir kādam ieteikums par to, ar ko to varētu aizstāt? Kas tas būtu? Tālāk. Es vēlētos lūgt vienu lietu. Parlamenta komisijai vajadzētu drusku pamosties, raudzīties, kāda realitāte būtu saprātīgiem, jo runa ir šeit par pavisam normāliem cilvēkiem. Ir cilvēki, kuri dzīvo pilsētā. Tie vēlas savu modeli uzspiest pārējai pasaulē. Pārējie dzīvo lauku apvedos, un medības pieder pie šīs dzīves laukos. Un tas ir jāaptver. Ja mēs šeit runājam par svinu, tad ir labi, ja ir zinātniski fakti un nevis ideoloģijas vai utopijas. Tātad es vēlos, lai šeit parlamentā paraudzītos, kas tad ir sastāties šo pētījumu, kas tajā piedalījies, kas to ir izstrādājis, kas ir izvēlējies zinātniskos pierādījumus. Bondra, isi... Paldies, parādījies Bondras kungs no EKR. Jūs varat izteikties tagad. You know, usually... Paldies, parasti, kā jūs zināt, esmu šeit. Uh, kas aizstāja pret uh, Eiropas komisiju, pret uh, lielāko daļu no mums radikālismu. Bet tagad tas būs savādāk. Komisija ir gājusi par tālu. Esmu Neesmu ne zvejnieks, ne makšķernieks. Bet veselē paudzē mēs darījām to pašu. Esmu vesels. Nekad neesmu gājis savā mūžā pie ārsta. Esmu dzīvojis tā kā agrāk, demonizēt svinu, demonizēt medniekus. Ko tas nozīmē? Es nesaprotu. Esmu arī ornitologs. Jā, un ja būs šis aizliegums mitrāģos, es nesaprotu, kādēļ komisija iet tik tālu šoreiz. Pilnīgi ārpus kompromisa Katrs mūsu valstīs, mednieki un putnu mīļotāji var tagad mierīgi dzīvot. Nezinu, kādēļ komisija pieņēma lēmumu. Ir gājusi tālāk nekā ir ieteikusi EHAS. EHA izmantoja, samazinot šo pārējais periodu, palielinot aizsardzības zonu, automātiski kriminalizējot eh, medniekus. Un pat izmantojot šo ekstensīvo definīciju, kas tad ir mitrāģi. Pasākumi, ko mēs iesakām, tas netiek pieminēts, ka tas uh, netiek vērā militārais lietojums un cits jautājums, ja policists uh, vajā noziedznieku. Viņš nevarēs uh, neko darīt, ja būs tā, kā komisija ir paredzējusi. Ja pilnībā tiek aizliegts viens, kādēļ komisija šeit apsvēra iespējams ierobežojums, ka iet vēl tālāk nekā priekšlikums, kas paredzēts kompromisā un noslēgumā vienkārši spriežot, tā kā manā valstī ir. Mums ir apmēram 400 tūkstoši mednieku. Mums ir apmēram 400 tūkstoši zvejnieki, makšķernieki. Tas nav tā kā Nīderlandē, kur tur sēž lielie miljonāri. Mūsu valstī šie mednieki, viņiem ir zemas augas, viņi parasti cilvēki, kas dzīvo laukos. Un ja jūs viņiem atņemsiet viņu hobiju, viņi jau nevarēs to uh, visu atkal sev atjaunot, ne mednieki, ne makšķernieki, ja pilnīgi to visu aizliegs. Viņi nevarēs to visu atkal dabūt. Mums nav tagad tāds priekšstats, kā izmantot apmēram miljoni cilvēki mūsu valstī iebildīs pret Eiropas Savienību, jo teiks, ka tie ir birokrāti, kur neko nesaprot. Un kā ornitologs, jūs nevarat izglābt uh, nevienu putnu, putnu lidos pār mūsu mitrāģiem. Nav vajadzīga šāda veida dramatiska pieeja. Paldies! Būsim noslēguši. Mm, deputātu uzstāšanos un tagad Petinēlī kungam vārds. Thank you very much. Paldies par šo bagātīgo viedokļu izklāstu sākot ar Līzes kungu, kas tic, kas komisija ir izsvērta un nepārspīlē, un komisija, protams, tam piekrīt. Tas, ko es prezentēju šodien un tagad varu komentēt, pašreizējais priekšlikums par aizliegumu šaušanai mitrājos. Iespējamie ierobežojumi. Uh, otrs ierobežojums tas ir tik sākotnējā stadijā, ka tas nebūtu nav vēl komisijas priekšlikums. Mēs lūdzām Eiropas ķimikālo aģentūrai EKA uh, izstrādāt uh, dosie. Un neviens nezina, kā tas attīstīt, attīstīsies. Tāpēc Es manā at, savā atbildē aprobežošos ar pirmo jautājumu, pirmo aizliegumu - šaujam ieroču ar svinu iz, izmantošanas aizliegums mitrājos. Mēs uzskatām, ka tas nav pārspīlēts priekšlikums, ka tas ir izsvērts, un tas ir tāpēc, ka ir bijusi ļoti ilga un dziļa diskusija uh, Tagad ir diskusija ar dalību valstu pārstāvjiem, bet iepriekš ir bijušas plašas sabiedriskās konsultācijas, apspriešanās, un da, vairāki deputāti ir parakstījuši saprašanās memorandu ar mednieku asociācijām un uh, eh, Bird Live asociāciju jautājumā par svina izmantošanu uh, vai tā aizliegumu mitrājos. Tas jau notika pirms vairākiem gadiem. Tagad jautājumi, ko uzdeva Maginesas kundze. Vispirms paldies par konstruktīvo viedokļu apmaiņu, kas mums ir bijusi pagātnē, jo mēs esam saņēmuši gan daudz nopietnas informācijas. Definīcija um, mitrājam. Ir mitrāju uh, um, definīcija uh, Rams, uh, Ramsāras konvencijā. Uh, un Ramsāras konvencijā ir e, mitrāju definīcijā, un to parakstījušas visas dalību valstis. Vēl viena par BirdLife, ko parakstījušas tikai 23 no 27 dalību valstīm. Jau ir definīcija, kas akceptēta starptautiskajā līmenī, ko parakstījušas dalību valstis, un mēs piedāvājam izmantot šo definīciju. Par buferzonu. Tiesa, mums tas ir jādefinē jādefinē, un šis punkts tiek diskutēts, lai lietas būtu skaidras visiem, vajag noteikt skaitlisko, teiksim, slieksni uh, metros. Ir cits priekšlikums, bet problēma ir tāda, ka tas nav tik skaidrs, jo reizi ir teikts apmēram vai nu, līdzīgi kā. Nu, uh, bet mūsu priekšlikums ir, lai būtu skaidri skaitļi, bet, protams, tas pašlaik ir diskusija procesā, un ja, ja nebūs vairākuma, nevarēsim pieņemt. Tas joprojām dis, tiek diskutēts, un vienošanās ir iespējama. Mēs zinām, ka Eh, īrijas, eh, nostā, eh, īrijas mednieku nostāja ir atšķirīga nekā citiem, un nav īsti skaidrs, kāpēc. Jāsaka skaidri, mēs šodien nerunājām par lodēm, mēs runājam par uh, skrošu šāviņiem. Tās ir atšķirīgas lietas no sociāldemokrātiem kāds, es atvainojos, nesaklausīju vārdu, kas jautāja, e, vai ir e, kāds, kas bloķē komitejā. Nē, e, katru reizi, kad tas tiek aplūkots komitejā, ir dziļas un intensīvas diskusijas, bet nav, nav bloķēšanas, ir diskusijas, kas turpinās. Jautājums no Dalī kundzes. Mēs cenšamies nonākt pie vienkāršas eh, regulas, bet tieši šī iemesla dēļ mēs piedāvājam buferzonām, lai būtu konkrētas, konkrēti skaitļi izteikti metros. Eh, te par uzticamību un pārējo priekšlikums, kas tiek liks galdā, tās ir. Dažos atsevišķos gadījumos, kā Malta, kas ir mazas salu valsts, var būt zināmas grūtības, ja Maltas pārstāvja dalību valstu komitejā var kaut ko specifisku piedāvāt, mēs esam gatavi uzklausīt. Bet, protams, mums ir eh, nepieciešams priekšlikums risinājumam, nevis vienkārša kritika. Par alternatīvām šajā stadijā, ko sagatavojusi ēka, tas tika izvērtēts divās komitejās - zinātniskajā un sociāla-ekonomiskajā komitejā. Un tā tas skaidri redzams, ka tur ir alternatīvas. Ir skaidrs, ka alternatīvas maksā. Un pašreizējā stadijā, tā, kas, ko dara eka, vērtējums ir tāds, ka ir papildu izdevumi par ante 25 eiro gadā un eh, eh, tas eh, nepieciešams, kad pielāgo ieročus par um, mērķiem runāju šeit ir zināmas problēmas. Diskusijas joprojām ir atvērtas, mums jāatrod specifiskas uh, risinājums sporta medībām, jā, <clears throat> dalībvalstīs. Akarainenā kungs uh, runāja par atkal par mitrāju definīciju Kā jau es teicu, ir Ramsāras definīcija. Ir arī citi priekšlikumi izslēgt, piemēram, zināmas teritorijas no mitrājiem, bet šeit nav vairākuma. Protams, visos gadījumos nepieciešams vairākums, lai pieņemtu lēmumu, un komitejā dalība valstis šķiet ir e, orientēts drīzāk uz to, lai pieņemtu Ramsāras konvencijas definīciju. Fjoki kunga jautājums. Vispirms, uh, svins akumulātoros, manuprāt, nav pareizs salīdzinājums, jo ir, tur ir par, radikāli atšķirīgas lietas. Svins akumulātorā ir pilnībā slēgtā telpā. Nav noplūdes vidē, nu, izņemot, eh, zināmas, eh, noziedzīgus nodarījumus, kad cilvēki ne, nerespektē noteikumus. Nē. Bet tas ir pavisam citāds gadījums. Atkal runājot par uh, eh, mitrā definīcijas jau atbildēju. Uh, um, Itālijas situācija. Protams, katrā dalība valstī uh, ir regulējums, ja tas tiek pieņemts, jāveic izsvērti pasākumi, lai īstenotu. Ne jau Briselē lemj, kā tas uh, katrā valstī ir jādara līdz sīkākajām detaļām. Un Fjoki arī runāja par uh, sacensību šaušanu. Jā, mēs apzināmies, uh, un mēs situāciju un esam gatavi, atvēr, esam atvērti risinājumiem. Runājot par birokrātiskiem pasākumiem uh, Briselē. Es esmu birokrāts, jā, bet šai gadījumā es domāju, nevaram runāt par birokrātiskiem pasākumiem, jo šie pasākumi pirmām kārt aktiem ir nepieciešami, to prasa dalību valstu komiteja. Un ja tik, tikai tad, ja e, parlaments un padome nebūs pret, tikai tad to varēs pieņemt. Ja vai nu parlaments vai padome e, būs pret, tad pasākums nevarēs pieņemt. Tas ir demokrātisko iestāžu rokās, nevis birokrātu rokās. Birokrātis dara savu darbu, bet pēc tam mēs darām tieši to, ko lemj demokrātiskās iestādes. Novākas kundze par ražotājiem, vai viņi ir iesaistīti. Jā, protams, divas plašas sabiedriskās apspriešanās bija šai jomā. Bija arī seminārs Briselē 2019. gada februārī, kur visas iesaistītās puses bija uzaicinātas piedalīties, un tajiem bija iespēja paust savu viedokli. Ik viens ir iesaistīts. Eh, vides, NVO, eh, mednieki un, un citi. Eh, Spūrekas kundzes jautājums. Vai uh, pastāv risks, ka dalība valstis uh, šo regulējumu nogremdēs? Eiropā padoms, pad, parlaments un padomi pieņem uh, Eh, regulu un dalībvalstīm tā jāievieš. Protams, eh, komisija eh, nav, nav tā, kas ievieš, vai tā var uzsākt pārkāpuma procedūru, bet dalībvalstīm ir jāievieš, un tad vajadzības gadījumos ir šī pārkāpuma procedūra, kas ir pēdējais, pēdējais solis. Ja nu kas atbildēšu Lančīnī kungam itāliski, Tā kā varētu uzlikt austiņas, ja vajag. Lančīni, e... Godātais Lančīnī kungs, gribu iedrošināt jūs, ka šeit nav nekādas uh, vēršanās pret mēdniekiem un medībām. Uh, tāpat kā citi pasākumi, tas, atti, e, tas būs tikai tad, ja tos apstiprinās. Bet runājot par regulējumu, mēs runājam par ķīmiju un um, svinu. Svins ir bīstama ķīmiskā viela, tas ir zināms, un uh, cilvēks, putns, kad, uh, uh kad uh, viņš uh, saskaras uh, ar uh, svina ietekmi. Nav, uh, viņu maz interesē, vai tas nāk no medībām, vai no akumulatoriem, vai kaut kā. Un tad skaitļi, ko es devu savas prezentācijas sākumā, kas attiecas uz uh, svina uh, nonākšanu vidē, kas ir saistīts ar šiem pasākumiem. Tā tad uh, Komisija piedāvā veikt pasākumus, e, un tā nav nekāda vēršanās pret medniekiem un medībām vai citām darbībām. Runājot par ieroču pielāgošanu, e, balistiskie aspekti, pētījums, ko veikusi EKA aģentūra, e, aplūkojot detaļā šo problēmu, kā jau es teicu, ir eh, tika skatīts, kādas varētu būt izman, izmaksas un kā tika teikts, tas nebūtu vien, nu, gluži tas pats, bet tas viss ir izdarāms. Eh, mums jau ir bijušas eh, situācijas, kad ir jāaizstāv bīstamas vielas ar citām, un, nu, teiksim, pirms eh, desmit eh, gadiem, eh, tad, tad kad runa bija par asbestu, kas bija jāaizstāj ar citiem materiāliem. Šeit, protams, vienmēr ir zināmas grūtības, bet, ja izdodas atrisināt šīs grūtības, tad tas ir pielāgošanas jautājums. Atkārtošu, ka pielāgošu ieroču pielāgošana balistiskai balist, genetiskajām īpašībām. Tas ir zinātnisks pētījums. Tagad atkal atgriezīšos pie angļu valodas. Eh, Paulusas kundze runāja par to, ka bija vienošanās starp eh, mednieku asociācijām eh, un, un iestādēm. Tas ir tiesa, par to mēs jau runājam, un dažkārt mums ir grūti saprast atšķirīgās nostājas dažādām mednieku asociācijām. Uh, Es esmu micies, es esmu jau ticies ar vairākām, un tām ir ļoti, ļoti atšķirīgas nostājas, un komisijai to ir grūti saprast. Melo kungs. Svins ir eh, jebkur, kā jūs sakāt, es neesmu pārliecināts, ka svins ir visur. Ir fakti, ka svins ir ļoti bīstams, lai kur tas arī būtu. Svins ir bīstams cilvēku veselībai un vidē, un daļa no rīča regulas ir samazināt svina klātbūtni cik vien iespējams. Svins, kas nonāk vidē un pakļauj riskam cilvēkus, tad, nu, mums ir jārīkojas. Vondras kungs, Eiropas komisija iet pārāk tālu. Jūs sakāt, mēs nedemonizējam ne medniekus, uh, neko citu. Uh, uh, kā jau es teicu, ir zinātniski fakti. Un tagad es dodu atbildes balstoties uz priekšlikumiem eh, š, saistībā ar šaujam ieroču ar svinu aizliegumu. Tas ir ierobežots aspekts un izsvērts jautājums. Runāt par pāries periodu, buferzonu un uh, definīciju mitvājiem. Eh, protams, šeit vēl nav vienošanās, un kamēr nav vienošanās, diskusijas turpinās, lai eh, nonāktu pie izsvērtā kompromisa risinājuma. Cik es zinu, es neesmu eksperts. Um, uh, policija, piemēram, neizmanto uh, ko citu, bet lodes. Un, eh, ja tā kā policija izmanto lodes, tad viņi neietilps šajā grupā. Bet eh, tas jau ir skaidri izslēgts eh, no pieprasījumā, kas tika nosūtīts ECA saistībā ar iespējamajiem ierobežojumiem teiksim, ložu izmantošanai, ko izmanto um, policija. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jautājumiem un vēlreiz pateicos par jūsu ieguldījumu. Muy bien, pues gracias, señor Petinelli. Solo me queda. Lielas paldies, Petinelli kungs. Man atliek tikai jums atgādināt, ka komitejas nākamā sanāksme notiks 5. martā. Beidzam darbu šodien.